Muss ich hier drauf drücken? Aber da ist eigentlich, also da ist Press to Talk und das ist ja nicht immer. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Cienījamies kolēģis un kolēģi, dāmas un kungi. Tā kā mums nav daudz laika, jo darba kārtība. Jā, mēs tomēr esam strādājuši, kaut arī mūsu nav daudz. Provizoriskā darba kārtība. To var pieņemt, ja neviens neiebilst. Iebildumu nav arī protokolu var apstiprināt, ja neviens neiebilst. Tas ir 26. marta protokols, neviens neiebilst. Tad mēs varam pāriet pie trešā punkta par integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam. Par to došu vārdu mūsu referendam Kirkos kungam. Στο κύριε Πρόεδρε, Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamās kolēģis un kolēģi, Es gribētu sisniegt pateikties sekretariātam, transportu komitejā, protams, arī ēnu referentiem par eh, ļoti labo sadarbību, kas mums ir bijusi. Mums ir 139 grozījumi, 8 kompromisi, kompromisu grozījumi, kas uh, ir guvuši arī politisko grupu atbalstu. Uh, ar grozījumu palīdzību tekstu varēja pilnveidot, un es domāju, ka mēs eh, esam pieminējuši dažādas kultūras turisma aspektus, jo principā tā, ka tas ir tikai atzinums, ko mēs iesniegsim turismu komitejai. Un eh, ēnu referentu tikšanās laikā es eh, jau izteicu viedokli, ka dažs grozījums nevarēja pieņemt, vai nu tie tekstā jau bija iekļauti, vai arī atsaucās uz kultūras jautājumiem. Uh, kas kultūras komitejas ziņojumā jau ir iekļauti. Mūsu komiteja ir atbildīga par jautājumu, kas attiec uz turismu. Tātad tur ir runa par iespējām, ko sniedz sasaiste starp kultūru un turismu un ko tas dod Eiropas konkurences spējai. Un es domāju, ka mums ar kompromisa grozījumiem un ar grozījumiem citiem ir izdevies eh, papildināt manu atzinumu. Šādi priekšlikumi ir iekļaut manā atzinumā. Runa ir par to, ka jāatbalsta turismas tajos reģionos, kas uh, pamatoties uz uh, neskārtu dabu un tradicionālām kultūras tradīcijām sniedz daudz iespējas uh, turismam, kultūras turismam. Un runa ir par to, ka ir jātīsta lauku apvidu attīstība. Otrakārt ir jānodrošina, lai būtu pietiekams ietvars maziem vedējiem uzņēmumiem, kas strādā turismu jomā. Uh, Treškārt runa ir par eh, Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu, kas ir domāti kultūras turismam. Runa ir par to, ka komisija arī operatīvās programmas ir eh, šeit ņēmus vērā, lai veicinātu kultūras mantojumu. Runa ir par to, ka struktūra izmaiņas var atstāt arī negatīvu ietekmi tāpat kā arī masveida turisms var atstāt negatīvu ietekmi uz kultūras mantojumu. Runa ir par to, kā izmantot jaunās tehnoloģijas, lai veicinātu kultūras daudzveidību, jo tas ir turisma mērķis. Tad runa ir arī par Eiropas ceļiem, kultūras ceļiem, veloceļiem, svētceļojuma ceļiem kas var tikt izmantot, un tas var sniegt arī iegūdījumu, lai šādi ceļi tiktu arī veidot no jauna, piemēram, Grieķijā. Ir jāizmanto arī reģioni, tas ir īpaši svarīgs eh, mērķis turismam. Tālāk runa ir par ģimenēm ar maziem ienākumiem, kas arī gūtu labumu no turisma. Uh, Turisms var veicināt mobilitāti Eiropā. 40% no Eiropas turisma attiecas tieši uz kultūras turismu. Ir ļoti bagātīgs kultūras mantojums, var labi izmantot geogrāfisko situāciju, un daudz Eiropas reģionu, kas ir nokļuvuši ekonomikas krīzē, un tur ir daudz ietaupījumu. Liet, lietaupīs pasākumi. Uh, tas uh, ir novedis pie tā, ka daudzi kultūras objekti vairs netiek pietiekami kopti, un tas ierobežo arī turismu iespējas. Gribētu norādīt arī uz to, ka starp kultūru un turismu pastāv ļoti daudzas paralēlis, un es domāju, ka it īpaši nodarbinātības iespējas var uzlabot. Es ceru, ka mūsu atzinumu ņems vērā vatošās komitejas ziņojumā. Lies, paldies! Paldies! Mums nav visi ēnu referenti, kurš vēl vēlas izteikties, jo mums šodien nav daudz laika. Karina Madelī. Labi. Dubrauka Simča. Jā, paldies. Es labprāt gribētu teikt paldies referentiem. Ir uh, skaidrs, ka tas ir ļoti augsts kvalitātes eh, atzinums, ļoti labs ziņojums. Es domāju, ka mēs varēsim noslēgumā sasniegt eh, konsensu. Ir 139 grozījumi, ziņojumi un referenti un uh, ēnu referenti ir izstrādājuši astoņus kompromisu grozījumus un vienu mutisku grozījumu. Es arī tos atbalstu, jo tas ir saistīts ar eh, cilvēkiem ar invaliditāti, un uh, tur ir pieminēti arī cilvēki, kuriem ir mazāka ienākumi. Es uh, atbalstu šo darbu šie atzinuma, ir tīpaši tādēļ, ka tur ir sasaista ar kultūras mantojumu un turismu. Uh, Tas arī ir uzsvērts. Es pat esmu no pilsētas, kurā ir bagāts kultūras mantojums no Dubrovnikas. Un uh, uz šo pilsētu notiek arī masveida turisms, tas man ir rada bažas, kā mēs varam aizsargāt kultūras mantojumu un tajā pašā laikā saglabājot arī ienākumus un sniedzot turismu piedāvājumus. Tas ir svarīgi ne tikai Horvātijai, bet arī Eiropā kopumā. Es varēju, es varēju diskutēt par to, kā padarīt Eiropu par eh, kultūras turisma mērķi numur viens pasaulē. Ir jāveido ilgspējīgs turisms un jāizmanto visas iespējas aizsargāt kultūras mantojumu tas ir kaut kas, kas nav vienkārši mums dots, ko mums ir devuši mūsu senči, bet uh, ir runa arī par uh, mūsu kultūras mantojumu, ko izmantos mūsu bērni. Gribētu pateikt vēl sakojošo. Vairāk no grozījumiem, kas ir no tautas partijas Jā, to vajadzētu likt plusu klāt kā pozitīvs grozījums, bet jūs jau teicāt, ka tie jau ir iekļauti tekstā. Es domāju, ka mēs varam droši teikt, ka mēs virzāmies pareizajā virzienā. Mums vajadzētu uzraudzīt, raudzīt, kas notiek turisma jomā. Mums ir jādomā par daudzveidību un augstu kvalitāti. Tas ir uh, tie pašsvarīgākie faktori Eiropas turismā. Ja mēs sasniegsim sinerģiju starp kultūras mantojumu un turismu, tad mēs sniegsim ieguldījumu izaugsmē un nodarbinātībā un kultūras mantojuma aizsardzībā. Mums vajadzētu izvairīties no tā, no proti, lai nepieļaujums nevajadzētu pie tādu turismu, kas apdraudētu kultūras mantojumu. Tāpat ir jāstrādā arī pie zīmoliem un ir jāpadara Eiropa par pirmo vadošo kontinentu. Sirsnīgs paldies visiem, kas eh, piedalījās darbā pie šī atzinuma, un es domāju, ka rīt mums izdosies panākt kompromisu. Paldies tagad Tomas Boremba. Paldies priekšsēdētājiem. Es arī gribētu izteikt pateicību, kas jau tika izteikta ziņotāju eh, referentam, jo vairāki grozījumi, ko es pats esmu iesniedzis, es redzu, ka tas ir iekļauts arī kompromisa grozījumos. ECR grupas vārdā esam ļoti apmierināts, ka atzinuma autors ir pievērsies daudziem jautājumiem, eh, kas ir saistīti ar kopējo mantojumu, vēsturisko un reliģisko mantojumu. Un eh, mums tas ir eh, jāizmanto, lai iemācītu jauniem cilvēkiem uh, vērtības par Eiropas kultūru un vēsturi. Un e, šeit ir jāraugās, kādas ir e, Eiropas kristīgās saknes, kas pamatojas, kurā pamatojas mūsu vērtības. Un tas viss ir iekļauts kompromisu grozījumos, viss, kas ir saistīts ar e, kultūras, turismu. Arī Mānkalnē uh, Es pats esmu no Polijas reģiona. Mums ir reģioni, kas ir ļoti, ļoti bagātu kultūru. Un uh, ir jāizstāv, jāsargā viss, kas ir vietējā reģionā, tur daudz pieminekļi, un tas ir jāpadara cilvēkiem pieejams. Tātad ir jāstrādā arī komunikācijā nodrošina. Tad mums vajadzētu uzlabot piekļuvi un arī reģionālās attīstības komiteja. Šeit var iesaistīties, un uh, šeit arī noties programmas, kas ir paredzētas kultūras objektu aizsargāšanā, un arī ļoti tādi ilgspējīgi inovatīvi piemēri, ko mēs varam darīt šajā jomā, lai aizsargātu attīstību, radītu uh, darbu, eh, darba vietas eh, uzlabotu iespējas maziem vidējiem uzņēmumiem. Vēlreiz gribu teikt, ka ECR vārdā gribētu teikt paldies eh, atzinuma autoram par šo lielisko atzinumu, un mēs, jā, mēs balsosim, atbalstīsim to. Jā, paldies tagad Martina Trabaģova. Paldies. Es arī Aldas grupā grib, gribas vārdā gribētu pateikties par referentām. Uh, un arī Anreferentiem par lielisku darbu. Anreferenti eh, un referenti darījis lielisku darbu eh, kompromisu izstrādē, un paldies par to. Mans grupas galvenā rūpe būs eh, gādāt, lai kultūras mantojums Eiropā tiktu ilgspējīgā veidā veicināts eh, gan Eiropā, gan arī pārobežu dimensijā. Daudz, ko man kolēģi jau sacīja, es gribētu trīs svarīgas lietas piebilst. Pirmkārt, mums vajadzētu gādāt, lai administratīvais sloks uz maziem vidiem uzņēmumiem tiktu mazināts, lai konkurēt spēju Eh, celtu eh, un mazinātu birokrātismu, kas var bremzēt eh, attīstību īpaši mazo video uzņēmumu jomā. Tas arī septītajā kompromisā iekļauts. Paldies par to. Otrakārt, MVU tiešā piekļuva um, finansējumam ir jāatvieglo, tāpat laikā komisija ir jānodrošina lielāka uh, pārskatāmība, lielāks caurspīdīgums šo finansējumu izmantojumā un raugos uz šo jautājumu arī no budžeta izpildes kontrolas eh, komitejas loceklas eh, perspektīvas, un tas arī astotajā kompromisā tika iekļauts. Ot, eh, un trešais ir, mums ir jāturpina attīstīt integrētā tie biļešu pakalpojumi arī pārobežu līmenī, lai ēst e kultūras mantojumu dārgumu varētu tikt eh, vieglāk pieejamāk darīt eh, turistiem, un tas arī ir atsimredzot vienā kompromisā iekļauts, par to es priecājos. Man ir tikai viena bāža, prot, pār uh, eh, referents piedāvāto uh, mutisko grozījumu es piekrītu, ka ir. Uh, jāatvieglo invalīdiem piekļuvu Eiropas kultūras mantojumam, taču šis formulējums man šķiet diezgan uh, mulsinoši, jo, eh, manuprāt, nevar salīdzināt šo grupu ar eh, ģimenēm ar vājiem ienākumiem. Tādēļ es gribētu lūgt referentu varbūt šo mutisku grozījumu precizēt, eh, lai nevarētu rasties pārpratumu. Paldies vēlreiz par sadarbību, paldies, ka man komentāri tika ņemti vērā un es ar prieku gaidīšu rītdienas balsojumu. Paldies un tagad kā arī Madēlī. Paldies, priekšsēdētāji. Es savas kolēģis vārdā, kur diemžēl nevarēja ierasties, un um, zaļo grupas vārdā, es vēlētos patiešām pateikties uh, par referenta darbu. Uzskatu, ka viņš ir paveicis ļoti lielu darbu un arī panācis labu progresu attiecībā uz grozījumiem. Mums uh, paši būtiskākie punkti ziņojumā ir uh, pilnīga un ļoti kvalitatīva piekļuve kultūras mantojumam. Protams, ir jāņem vērā arī um, tādas zonas, kurām ir grūtāk piekļuve, piemēram, salas un kalnu reģioni, kur uh, valodas ir atšķirīgas, tāpat arī ir jādomā par informātikas izmantošanu un par komunikāciju. Ir jādomā arī par integrētiem ceļojumiem, par um, bīļiešu pakalpojumiem Tieši to mēs arī redzam šeit eh, pārobežu jautājumā šajā ziņojumā. Un savā ievadā vai prezentācijā jūs runājāt arī par ilgspējīgu turismu. Ilgtspējīgs tas eh, nozīmē tāds, kas ir labs planētai, bet kas nāk par labu arī turpmākajām paaudzēm. Domāju, ka šeit mēs varētu panākt eh, labu progresu, mēs varētu norādīt virzienu uh, uz šādu attīstību. Piemēram, mēs varētu domāt par velospēdistu celiņiem, par dzelzceļiem Eiropā, kas ļautu patiešām attīstīt turismu Eiropā. Piemēram, mēs varētu domāt arī par uh, uh atjaunošanu, uh, Uh, mēs varētu atjaunot stacijas vai dzelzceļa līnijas, kas ir tikušas slēgtas. Šādā veidā mēs varētu investēt tajā, kas jau kādreiz ir eksistējis un ko mēs tagad varētu uzlabot. Mums, uh, parlamentāriešiem, ļoti būtiska ir arī Eiropas uh, līdzekļu izmantošanas cauradzmība un šo līdzekļu labāka izmantošana. Uh, Mums eh, zaļajiem šie kompromisi ļoti patīk, un mēs ceram, ka rīt komiteja nobalsos par šo ziņojumu pozitīvi. Paldies! Paldies tagad Izabela Dumont. Paldies! Arī es vēlējos sirsnīgi pateikties referentam par teksta sagatavošanu, arī par grozījumiem, gribētu uzsvērt dažus aspektus, kuri manā skatījumā būtu nozīmīgi turisma sakarā. Mm, vairāk jau par to arī ir runājuši. Tātad kultūras mantojums un turisms būtu savstarpēji jāsaist. Bet uh, ir arī jāatļauj vieglo piekļuvu kultūras mantojumam. Te nav runa tikai par pasīvu uzņemšanu, Un vēl viens ļoti pozitīvs aspekts ir identitāte, kas dod pievienoto vērtību, piemēram, minoritāšu valodas, reģionālās valodas, daudz kultūru, īpatnības. Priecājos arī par tādu aspektu izcelšanu, kas attiec uz lauka reģioniem, taču pietrūka kalnu reģiona aspekta, ko vēl vajadzētu nosaukt vārdā. Jo tieši šajos reģionos mēs jau lablaik, lablaik konstatējam izceļošanas tendences un tādēļ kultūras, kultūra un turisms ir svarīgi faktori šiem reģioniem. Iepriekšējā runātāja arī izteicās par praktiskiem jautājumiem, Eiropas fondu izmantošanas iespējām, informāciju, Informācija vienmēr jāsniedz visās oficiālās valodās. Tas ir ļoti svarīgi, lai visiem būtu vienlīdzīga piekļuva informācijai. Paldies, tagad runās Marija Grapīnī. Paldies, priekšsēd. Pavisam īsumā vēlos pateikties referentiem un grozījumu sagatavotājiem, bet arī man ir bāžas proti. Es domāju, ka mūsu atzinumam būtu jāņem vērā arī vairāk turisma aspektu. Un manai kolēģei jāpiekrīt. Man ir zināmas bažas attiecībos 12. grozījumu, kas īsti nesaskan ar mūsu ierosinājumiem. Uh, piekrīt, ka masu turisms, ja tas e, nekādīgi netiek vadīts, var arī nodrīt kaitiem kultūras mantojumam, taču mēs runājam par masu turisma kaitīgu ietekmi, nu tas tomēr skan nedaudz dīvaini. Mēs taču esam pār turismu, mēs nevaram piedāvāt tikai turismu bagātniekiem. Uh, Mm, katrai dalību valstī, protams, jātiecas uz kultūras un inteliģento turismu, bet eh, tomēr tā pilnīgi nostāties pēc maz turismu, tas mazliet ir tomēr, manuprāt, nepareizi. Un tieši šāda arī pat labā ne 12. grozījums formāts. Mūsu uzdevums ir radīt darba vietas turismu jomā eh, un tādēļ es domāju, ka mums vajadzētu rast šajā punktā veiksmīgāku formulējumu. Sākotnējais formulējums bija labāks. Tur bija runa par riskiem, kas saistīti ar masu turismu. Taču mēs runājam par mm, masu turismu kā kaitību parādību, kā tādu man šeit pārspīlēt. Paldies. Un tagad Kirkus kungs. Paldies, priekšsēdz. Paldies iepriekšējiem runātājiem debata parādīja, cik šīs dialogs bija interesants. Mēs arī konstatējam, ka mums bija kopējas problēmas kultūras turisma jomā, piemēram, Dubrovnika. Ir tāds īsts dārgakmens, kultūras turisma dārgakmens, un tā tam būtu arī jāpaliek. Tādēļ turisms ir jā īsteno tā, lai Dubrovnika netiktu iznīcināt. Grapīni kundze to arī uzsvēra. Pat labam mēs ejam tādā virzienā, kad turisms arvien vairāk kļūst par masu turismu. Un šādos apstākļos mums jāgādā, lai būtu ne tikai arvien vairāk turistu, arī tas, protams, ir nozīmīgi, bet arī labi jāorganizē turisms. Turismu mēs nevaram bremzēt, tas veicina konkrēt spēju, eh, bet ir arī jāpārvalda šis turisms. Mums ir, piemēram, Santorīnī problēmas, kur ir simtiem uh, turistu prāmju, kas tiešām var radīt problēmas. Taču ceļojuma biroji šeit ir mēģinājuši jau rast veids, lai gādātu, ka turisti gan varētu Santorīnī uh, kultūras mantojumu bet tāpat laikā arī šīs turistu plūsmas tiktu saprātīgi virzītas. Protams, tas nedrīkst novest pie turismu e, bloķēšanas. Es gribu pateikties arī pāriem runātājiem, jo ilgtspējība ir ļoti svarīgs aspekts. Un tad arī kultūras mantojuma vietas bieži nav labi zināmas, tādēļ jārod veidi, kā tur nokļūt. E, Vienu iepriekšējiem runātājiem arī to izcēla. Es domāju, ka mums ir jāstiprina um, pašvaldības, um, īpaši mazās pašvaldības, kurām ir vajadzīgs mūsu atbalsts šajā jomā. Tekstā bija arī runa par to, ka mēs gribam arī kalnu reģions vai attālākas salas, kā uh, turismam interesants mērķis eh, veicināt, jo tieši tāda ir mūsu bagātība Eiropā, šī daudzveidība. Taču mums ir jādomā par to, kādā veidā mēs varam, piemēram, arī kalna ciematu vidi aizsargāt, piemēram, ar riteņceļiem, eh, gājēju takām, biotūrismu. Eh, šādi tuvinot turismu dabai. Tādam jābūt mūsu mērķim. Paldies visiem kolēģiem, īpaši ārreferentiem. Es domāju, mūsu darbs ir bijis ļoti veiksmīgs un priecājos par panāktu rezultātu. Paldies! Norādu vēlreiz uz to, ka balsojums notiks rīt no rīta. Paldies! Līdz ar to mūsu nākamais darba kārtības punkts - iepazīstināšana ar Eiropas koordinatoru kopējo progresa ziņojumu un sveicu šeit Matjē Grošu un Pet Koksu, kas ir labi zināmi Eiropas parlamentā. Priecājamies, ka viņi ir atkal mūsu vidū. Kā jūs zināt, 2014. gadā saistībā ar uh, Connecting Europe instrumenta um, tika, tika uzsākti jaundarbi. darbi. Matjo Grošs un Pat Koks prezentēs 11 koordinatoru um, starp ziņojumu, starp posmu uh, ziņojumu par Candids koridoriem, kā arī uh, jūras uh, atrgāt šosejām un tā tālāk. Viņi iepazīstinās tātad 11 koordinatoru ziņojumu, bet pirms es viņiem došu vārdu, gribu norādīt, ka saskaņā ar 45. TNT direktīvas pāntu. Uzaicināsim visus 11 Eiropas koordinators, lai tie savus ikgadējos ziņojums varētu prezentēt pa vienam. Un tad mēs arī šos divus eh, kolēģis vēlreiz aicināsim. Atsevišķie ziņojumi tiks prezentēti komitejā laika pusmā no maija līdz jūlijam. Mums nav daudz laika, tādēļ mums ir jāstrādā raiti. Bet šodien runa par 11 koordinatoru starposmu ziņojumu, kuru pirms 14 dienām elektroniski e, nosūtīja jums visiem. E, tas ir tagad arī vēlreiz izdrukāts mūsu dokumentu papītēs, došu šiem diviem vārdu. E, pirmais uzstāsies Pet Koks. Lūdzu, dod jums vārdu. Priekšsēd. Godāmie komitejas deputāti. Man ir liels prieks un Maķu Grošam šodien viesoties jūsu komitejā. Un tā ir mūsu pirmā iespēja kā koordinatoriem jūs uzrunāt šajā formātā kopš Eiropas parlamenta vērējām. Un pirmā iespēja priekšsēžkungs uzrunāt jūs kā komitejas vadītāju apsveic jūs ar ievēlēšanu. Mūsu mērķis šodien ir sniegt uh, eh, vidusposmu ziņojumu vien, visu 11 koordinatoru vārdā uh, bet e, tas neatieksies tieši uz koridoru ziņojumu, tas būs atsevišķs, kā jau priekšsēdus teica, e, pie tā atgriezīsimies vēlāk, ne šodien. Šodien mērķis ir jums sniegt pārskatu par to, kas ir noticis pirmajā gadā šajos koridoros, kopš Eiropas parlaments 2016. gadā pieņēma regulu, regulējumu un finansējumu Connecting Europe instrumentam ceļu kārtu, ko es gribētu prezentēt šodien, tiks sadalīta starp mani un Matiju Grošu. Es runāšu īsumā par transportu un tās tautsēmniecības nozīmi, aplūkot TNT un CEF regulu, koridoru darbu plānus, stāstīt jums, kā ir veicies ar pirmo tentī darbības gadu, diskutēt finansēm jautājumus, raudzīties uz nākotnes perspektīvām un tad secinājumus. E, to visu diezgan īsā laikā, lai mums būtu vairāk laiks debatēm nekā runām. Kas attiec uz transportu un tās tautsēmniecisko nozīmi? Visa politika ir balstīta uz pārliecība, ka transportam ir dodam būt, dodams būtis e, pienesums ilgtermiņa konkrētspējai, iza, e, ilgspējīgai izaugsmai un e, mūsu saiknes stiprināšanai ar ārpasauli. Īsam vidēja termiņa kapitāla investīcijas transportā un transporta sistēmās var ģenerēt būtiskas tiešas netiešas izaugsmas efektas un ilgtermiņā arī izaugsmi veicināt. Eiropas komisija ir uh, uzdevusi Fraunhofer institūtam veikt pētījumu pār uh, eh, izaugsmas un darbvietu radīšanas aspektu. Uh, ar šī pētījuma detaļām vēl neesam iepazinušies, bet šodien es gribēju jums sniegt uh, tāds galvenos viņu secinājums. Detalizētāk pie varas esam atgriezies uh, tad, kad ziņojums būs public, publicēts. Fraunhofer institūts uzdeva jautājumu, kādas būtu izmaksas jau. Mēs šādi nerīkotos laika gaitā. Viņi uh, eh, reiķinājās ar to, ka investīcijas koridoriem no šodienas līdz 2030. gadam būtu 623 miljārdi eiro. Tikai neliela daļa no šīs summas nāktu no kopienas līdzfinansējumu, kā mēs zinām. Fraunhofer institūts arī saka, ka IKP izaugsme 5 pret 1 no šī ieguldījuma, tātad 3 triljonu izaugsmes uh, uh, stimuls no šīm investīcijām. Un uh, eh, darbiet ziņā no 2020 līdz 30 gadam no 10,5 līdz 12 miljoniem darbietu. Viņi arī uzsver multiplikātoru efektu, ko var dot pārobežu projektu tehnoloģijās, diskās inovācijās. Eiropas Savienībā jārada e, virzītāji inovāciju politikai ar TNT palīdzību. Lūk, par kādiem mērogiem mēs runājam detalizētāks skaidrs es nevaru jums nosaukt, bet es gribēju vismaz šos jau jums līdzdalīt. Un tagad par TNT un Connecting Europe Rīka regulām. Kā jūs zinat, padomu dalībvalsts un parlaments vienojās par šo jauno infrastruktūras ietvaru 2013. gada nogalē. Mūsu kā koordinatoru vārdlīnijas ir arī noteiktas regulā un finansējuma iespējas eh, es budžetā Connecting Europe Rīkam arī ir regulā ietverts. Un man jāsaka, ka šī pieeja ir ļoti ambicioza, ambiciozāka un dziļāka nekā jebkas, kas tentī procesā līdz šim ir noticis. Mēs pārslēdzam ātrumu, tā sakot, un uzsākam tīklošanās fāzi, ko mēs gribam iedarbināt. Katrs no mūsu koordinatoriem cenšas strādāt ar visiem transporta veidiem šajos koordinoros. Atšķirībā no komitejas deputātiem mēs vairs neesam unimodāli, bet mēs runājam par visiem transporta veidiem, ceļiem, dzelzceļu, uh, ostām, lidostām, iekšzemes, uh, uh, ūdens ceļiem, Uh, ātrgaitas uh, jūras ceļiem un ERTMS. Mūsu darbu, uh, darba pamatā ir deviņi koridori, tātad Eiropas koridori, Eiropas kārta ar šiem koridoriem izskatās līdzīgi kā Londonas pazemes kārtas, tāds kā Eiropas līdznieks Šie deviņi geogrāfiskie koridori, tos papildina tā devētie horizontārie koridori, kas sniedzas visos virzienos. Viens attiec uz ātrgaitas jūras ceļiem, otrs uz uh, gaisa satiksmes pārvaldību. Kā koordinatori mēs uh, ne tikai atsevišķi ar koridoriem strādājam, bet kopā lai mūsu darbs būtu koordinēts un viengabalains. Visi deviņi koridori geogrāfiskie horizontālie katram tika iecelts Eiropas koordinators 2014. gada mārtā. Koordinatoru uzdevumi ir arī viens no galveniem jaunājumiem, ko ir ienesus šajā sistēmā regula. Pagājušajā nedēļā katrs no deviņiem geografisko koridoru koordinatoriem piesaistīja ar ārējos konsultants, un šis transports veids tika uh, aplūkots, lai identificētu, kādi vēl ir trūkumi, kādi ir mērogi, uh, un kādas investīcijas vajadzīgas. Mūs aicināja īpaši paraudzīties uz pārobeža e, trūkumiem, jo, ja raugamies pat labam uz TNT kārtēm, tad valsts un infrastruktūras uzņēmumi drīzāk investēja valsts iekšienē nekā pārobežu dimensijā. Tātad pārobežais aspekts ES pievienotā vēr, vērtība, e, dažādi transporta veidi, un, savieto, un to savietojamību. Tie ir galvenie elementi, ko mēs esam ienesuši. Kā koordinatoru kolēģi esam strādājuši cieši kopā un pie tā vēl atgriezīšos tūlīt, bet tātad eh, šī likuma došana mums dod koridoru, darba plānu, ko mēs drīzumā arī skaidrosim, un tagad mums ir arī pamats jums sniegt darbu, kas ir e, savienots ambiciozs kā nekad iepriekš, un šeit ir ļoti svarīga loma eh, finanšu instrumentiem, un tagad dod vārdu Mātju Groša. Jā, es gribēju arī kā priekšsēdus vēlreiz pēc koksam pateiksies, pirms dod tev vārdu. Nu, brīnišķīgi. Bet tā kā tu man jau sacīji, ka mums nav laika, ko zaudēt, es tikai īs apsveikumu vārdu teikšu. Man jau bija ir bijusi tā iespēja, eh, un tas gods šeit sēdēt komitejā, pirmo reizi Transeiropas tīklu vēsturē, jo šis ir ceturtais uzlējums, tā sakot, mums ir nopietnas finanšu instruments, un tas ir jaunājums kopš 2013. gadu. Un šim finanšu instrumentam, protams, jāņem vērā viss akcents, ko kolēģis Pētkoks minēja, un ja paraugamies precīzāk uz šiem atsevišķiem koordinatoriem, tad, protams, mums galvenokārt ir jāpārliecina dalību valstu pārstāvi, ka apmēram 80% ir jāinvestē dzelzceļā un eh, iekšzemes eh, eh, ūdens ceļos. Tādēļ mēs neobligāti vienmēr sas, esam saskaņā ar nacionālām prioritātēm, jo mēs gribam šo tīklu izveidot. Mēs arī konstatējam attiecībā uz projektu finansējumu, ka vadlīniju noteiktie akcenti, kas instrumentā, paldies Dievam, ir ņemt vērā, prasa lielāku subsidiaritātu. Un pagātnē mūsu kļūda droši vien bija tāda, ka pirmkārt jau nebija pietiekoši finansējumi, bet ja bija līdz 20% līdzfinansēt, tagad tad mēs ar kohēzijas fondu līdzekļiem varam iet līdz pat 80%, un citām valstīm arī 40-50% tiešā finansējuma ir iespējama. Kas šajās divās jomās ir elementāri, ir tas, ka attiecībā uz visiem projektiem, kas tika iesniegt un diskutēt, ir nepieciešams 30-40% finansējums, lai vispār šādus projekts, neobligāti tikai lielos, e, kaut vai attiecībā uz dzelzceļu, e, ka tas ir viens no svarīgākiem aspektiem. Attiecīgi mē, mums ir pirmais e, tagad aicinājums attiecībā uz projektiem. Mēs nevaram vēl jums sniegt detaļas, uh, Bet divas lietas jau tagad varam redzēt. Mums bija aicinājums apmēram 12 miljārdi eiro uh, subsīdijas uh, tiešā finansējuma no Connecting Europe Rīgas sniegt, bet uh, pieteikumi ir krietni pār pa 30 miljārdiem. Un otrkārt, ja mēs paraugāmies uz projektiem, tad uh, to kopējā vērtība ir va, uh, vairāk nekā 120 miljārdu. Tas apstiprina to, ko es sacīju iepriekš, ja mēs gribam šīs plaisa aizpildīt, tad mums ir vajadzīgs šis 30-40% finansējums, šī attiecība no 3 līdz 4 arī šeit ir skaidri finans, uh, eh, identificējama. Tāda arī bija mūsu diskusija par lielāku investīciju fondu ES līmenī, kur esam pārliecināti, ka transports var izmantot arī šo rīku, bet atkarībā no tā, pa kādiem transporta veidiem un pa kādu veidu infrastruktūras atbalstu mēs runājam, uh, ir jārod e, tam piemērotie instrumenti. Attiecīgs e, projekts mums ir arī, ko sagatavojas Bodviks Sečī, arī šie divi kolēģi, kuros tiek dažādi instrumenti analizēti. Un tur ir ietvērt konkrēti ierosinājumi, kā šos mērķus sasniegt ar šiem instrumentiem. Kā jau sacīju, ir vajadzīgs vairāk subsīdijas, publiskā privātā partnerība nebūtu nav izslēgta, kā tā var iedarbināt sviras eh, principu, un pašreiz mums bija pirmais pieķums ar projektu eh, eh, fondiem kopā ar Eiropas investīciju banku, kur mēs konstatējam, ka dažās jomās šie 10%, kas mums ir arī Connecting Europe instrumentā, finanšu instrumentiem, mēs varam panākt līdz pat 30 sviras principu. Tātad šādas virs eh, eh, fenomeni šeit ir iedarbināmi, bet tu, eh, ir jārod pareizās struktūras. Un tas ir vairāk ostu jomā, ceļu jomā un loģistikas platformās. Tik tālu par finansējumu. Darba plānu esam prezentējuši, tas bija jau pagājušā gada nogalē tas saskan ar vadlīniju akcentiem, ka tie tiks saskaņot ar dalību valstīm, tas pilnība saskan ar dalību valstu vēlmēm, kopā ar viņām tas tika sagatavots, tika veikt koridoru analīzi, pa ko izteicās arī kolēģis Pat Koks, kur ekonomiskie, sociālie, arī struktūras elementi un vidas elementi ir ņemt vērā, īpaši tas ir interesanti arī attiecībā uz iekšzemes uh, uh, um, ūdens ceļiem, kur nevienmēr ir nodrošināts šis līdzsvars starp ekonomiju un ekoloģiju. Un tad, tad visu dalībvalstu ierosinājumu tika rūpīgi ņemt vērā, bet šis, šī darba nobeigums būs 2015. gada pirmajā pusgadā vēl. Darba plānos galvenie akcenti jau tika nosaukti, instruments vēl uzlabos Fraunhofer institūta analīzes, kas jau tika piesaukta, kur ekonomiskie, bet arī sociālie aspekti, tātad papildu darba vietu radīšana tiek analizēta, un otrkārt pētījumā tiek ņemt vērā pienotā vērtība, kas radīsies vidēji. Tātad, ja no ceļiem es varu pārcelt uz dzēles ceļu pasažīrus, e, tad tiek aprēķināts arī ieguvums videi, jo tīra finanšu analīze šeit e, ir pārāk vienpusīga. Un tas būs šī pētījuma arī īpašās akcents. Esmu tagad gadu strādājis kā koordinators, bet e, kolēģis pat Koks par to varēs pastāstīt vairāk, jo, kā jūs zinat, es tikai 2014. gada jūlijā sāku darboties, kolēģis pat Koks jau ilgāk. Uh, dara šo darbu, un tādēļ viņš tagad turpinās ar e, pirmā mūsu gada analīzi lūdzu. Pirmais gads e, balstījās uz e, visām atbilstošajām dalībvalstīm un to geogrāfiskiem koridoriem, un pēc tam tikai iesaistīti arī pārējie partneri. Partneru iesaistīšana vēl ar vien turpinās. Mēs e, saprotam, ka Romu nevar uzbūvēt vienā dienā. Otrais, mēs saņemam arī palīdzību no konsultantiem, jo viņi ir izskatījuši noteikumus, regulas un ir konstatējuši, kur vajadzētu veikt uzlabojumus un kas ir mūsu prioritātes. Trešais, mums visiem attiecībās geogrāfiskajiem koridoriem ir jāsagatavo rakstveida darba plāns, un to mēs iesniedzām uh, pagājušā gada septembra beigās visām dalībvalstīm. Liel, lielākajā daļā gadījumu šos darba plānus valstis apstiprināja. Dažās situācijās dažas detaļas vajadzēja pārstrādāt, bet uh, tas viss tiks tālāk un detalizētāk atklāts e, mūsu ziņojumos jums, ko mēs iesniegsim dažnedēļu laikā. Uh, Tas norāda uz ļoti pozitīvu sadarbību starp valstīm, reģioniem, infrastruktūras pārvaldniekiem un tā tālāk. Es eh, gribētu teikt, ka te ir runa par uh, kopīgām īpašumtiesībām pār šiem koridoriem. Līdz ar to tas ir ļoti labs pamats tālākajam darbam, jo esam sadarbojušies ar citiem, nevis mūsu darba rezultātus citiem uzspieduši. Tas nozīmē, ka mēs uh, zināmā veidā uh, apvienojam šīs divas pieejas no augšas uz leju un no apakšas uz augšu. Koordinātori arī sadarbojās, lai nodrošinātu konsekvenci un lai palīdzētu mums nodot um, saskaņotu vēstījumu. Mēs esam nodrošinājuši arī sadarbību neformālās uh, mm, transporta padomas ietveros Milānā, Itālijas prezidentūras laikā. Esam apmeklējuši arī valstu galvaspilsētas, kur tiekas vairāki koridori. Esam tikušies gan ministru, gan ministriju līmenī Francijā, Spānijā, Nīderlandē un Vācijā, un arī citās valstīs. Esam arī kā grupa e, sadarbojušies ar Eiropas investīciju banku. Kā jūs zināt, pašreizējā darba periodā Junkera plāns, jeb Eiropas strateģisko investīciju fonds tika izveidots un mums par to ir interese. Protams, tāpēc, ka tiek mums atņemta nauda, tas ir ļoti svarīgi. Un otrkārt, mēs gribētu redzēt, kā šo fondu varētu mobilizēt, lai varētu izdarīt to darbu, ko bijām ieplānojuši koridoru plānos. Uh, Um, ar kolēģiem Bodavīku un Seki mēs vēl pie tā strādāsim. Esam arī uzsākuši un uh, norganizējuši konferenci Innsbrukā, kur mēs apskatām visus šos lielākos projektus un koridorus un mēģinām dalīties informācijā un mācīties viens ne otra. Tas kļūst par mācīšanās instrumentu vienam koridoram no otra. Nākotnē kā jau es eh, ievadrunā pieminēju, mēs runāsim par pārrobežu sastrēgumu punktiem un par starpsavietojamības un intermodalitātes jautājumiem. Mēs atzīstam, ka pirmajā darba gadā ļoti daudz uzmanības eh, ir pievērsts tradicionālajai infrastruktūrai un tās trūkumiem. Tagad mums vajadzētu likt klāt eh, visas pārējās lietas, tātad ekoloģizācija, inteliģentas satiksmes pārvaldības sistēmas, um, viedo transporta tīklu izmantošana pilsētās un visi pārējie izaicinājumi, kas ir ļoti reāli politiskā ziņā un kas uh, mūsu darbu padara daudz kompleksāku. Uh, Esam kontaktējušies ar Eiropas rūpniecības un pakalpojumu pārstāvjiem attiecībā uz digitalizāciju, automatizētām automašīnām, alternatīvo degvielu, vai nu būtu runa par kuģniecību vai autobusiem. Visas šīs lietas tiks tuvākajā laikā padziļinātas. Noslēgumā gribētu norādīt, ka jūs būsiet iesaistīti dialogā gan uh, Eiropas līmenī, gan arī um, jūsu vēlēšana apgabalos, uh, reģionālā un dalībvalstu līmenī. Mūsu darba plāni tiks pārskatīti 2016. gadā un pēc tam ik pēc diviem gadiem. Tas nenozīmē, ka mēs pagriežam visu atpakaļ uz nulles punktu. Mēs vienkārši pārskatīsim, vai nav kādas lietas, kas uh, mūsuprāt mm, tiks atrisinātas ļoti ātri, vai tās nav kaut kur iestrēgušas. Un tātad tas ļaus mums paskatīties uz tālākajiem procesiem un ļaus mums pārskatīt mūsu plānus. Maķie. Jā, tad noslēgumā pavisam īsi. Nauda un līdzekļi Um, ir jāizmanto piesardzīgi. Mēs uh, šeit runājam par 500 miljārdiem eiro investīciju, tad, tad Connecting Europe Facility to jau jūs pazīstat, un ja mēs um, mēģinam šeit rēķināties ar sviras efektu, tad mēs varētu runāt par 210 uh, miljārdiem eiro projektiem, uh, ko mums vajadzētu finansēt tuvāko gadu laikā. Tas, protams, ir ļoti interesanti, un mēs vēlamies šo tīklu uh, pabeigt līdz 20. un 30. gadam. Otrs svarīgākais punkts, kas mums koordinatoriem ir svarīgākais uzdevums, ir nodrošināt, lai sarunas nenotiktu tikai Eiropas vai dalībvalstu līmenī. Mēs mēģinām kontaktēties ar reģioniem, ar pilsētām, ar vidas organizācijām un līdzīgām organizācijām tā, lai dialogs uh, notiktu jau šajā plānošanas sākuma posmā. Mēs esam pārliecināti, ka mēs varētu pārliecināt pilsoņus par konkrētiem projektiem tikai tad, ja pilsoņi tiks ļoti detalizēti par šiem projektiem informēti. Šis mums būs svarīgākais uzdevums tuvākajos gados. Attiecībā uz transportu un mobilitāti mums ir vadlīnijas, mums ir finanšu instrumenti un darba plāns. Uh, Mums ir arī analīze kopā par visiem finanšu instrumentiem. Mums ir arī analīze par ietekmi uz darba vietām, vīdi un ekonomiku valstīs. Es domāju, ka mēs esam ļoti labi sagatavoti, lai kopā ar jums tuvākajos gados paveiktu šo darbu. Paldies! Paldies Maķēvu Grošam un Patam Koksam par ievadvārdiem! Vispirms došu vārdu koordinatoriem, un pirmais ir Vims Vanderkamps. Paldies, priekšsēdētāji. Pat tiešām man ir ārkārtīgi liels prieks, ka var sveikt mūsu vidū uh, Groša kungu un uh, Koksa kungu, jo šeit mēs runājam par vienu no būtiskākajiem projektiem, mūsdienās Eiropā. Domāju, ka viņi varēs ļoti labi izmantot savu pieredzi Eiropas parlamentā, tagad strādājot par koordinatoriem. Uzskatu, ka ir būtiski izmantot iepriekšējos gados gūto pieredzi, lai varētu strādāt tālāk. Proškungs un Kokskungs mums uh, tikko iepazīstināja ar eh, paveikto. Parlamentā mēs arī nodarbojamies ar FC jautājumiem, un mums nācās eh, izjust sarūktinājumu, tad, kad mēs sapratām, ka daļa no Connecting Europe Facility tiks tagad iekļaut EFSI. Kristoferson kungs gatavoja starposmu ziņojumu. Es gribētu zināt, kādi būs šie starp posma finansējumi. Vai FC varētu izmantot kā projekta atbalstu? Vai tiks paredzēts hibrīd finansējums? Šķiet, ka FC ietveros ir ļoti daudz dažādu iespēju. Vai jūs esat domājuši par visaptverošu koordinētu tīklu? Mēs ļoti bieži saņemam jautājumus par šo tematu, un tiek teikts, ka vajadzētu daudz ko iekļaut tieši šajā visaptverošajā tīklā. Es piekrītu tam, kas tika teikts Protams, šis ir viens no lielākajiem projektiem, bet mums ir jāskata arī citi punkti. Apstiprinājumi. Kokskungs teica, ka Romu nevar uzbūvēt viens dienas laikā, bet ja mēs paskatāmies, piemēram, uz licenču un atļauju piešķiršanu Eiropā, protams, var runāt par ilgtspējīgumu, par daudzām pozitīvām lietām, bet uh, šī atļauja politika ir diezgan problemātiska. To varētu pātrināt. Simpson kungs un horizontālie koordinātori attiecībā uz autoceļiem un jūras ceļiem. Vai šeit ir runa par geogrāfiskajiem koridoriem? Viņš nodarbojas ar jūras un autoceļiem, bet vai tas uh, ir sasaistīts arī ar pašra, pašlaik pastāvošiem koridoriem? Finansējums kohēzijas valstīm. Kohēzijas valstis atrodas īpatnējā situācijā, ja runa par TNT. Lūk jautājums, vai ar kohēzijas līdzekļiem pietiks un vai tos varēs investēt ostās? Iespējams, ka kohēzijas valstis eh, nevēlas finansēt ostas ar TNT naudu. Varbūt šeit var atrast eh, kādas citas iespējas. Un tagad par eh, modālo nobīdi, mo modālo shift. Tas parādās jūsu dokumentos, Matija Groša kungs. Pašlaik saskaņā ar mm, balto grāmatu ir paredzēta vidusposma pārbaude uzskatu, ka šeit runa par dažādiem jēdzieniem ir šī komodalitāte un modal shift. Kā jūs to varētu paskaidrot? Šī modālā nobīde ir tad kā diktāts un ir jautājums, kā tirgus uz to reaģēs. Pēdējais, ko es vēlējos pieminēt pēdējo gadu gaitā, Mēs ļoti bieži parlamentā esam runājuši par eh, šiem jautājumiem. Viens ir eh, uzbūvēt autoceļu un eh, savienot to ar iekšzemes ūdens ceļiem. Ir jādomā arī par šo ceļu uzturēšanu, tāpēc uzturēšana mums ir ļoti būtisks jautājums. Ismēls Ertūks. Paldies! Arī no savas puses, no savas politiskās grupas puses, es uh, vēlētos mm, pateikties par um, iepazīstināšanu ar savu darbu Kokskungam un Groškungam. Vispirms es gribētu pateikt to, kas man ārkārtīgi patika. Man patīk tas, ka pirmo reizi Eiropas Savienības iekšienē, tad, tad balstoties uz uh, šo jauno struktūru, TNT struktūru, mēs esam nodrošinājuši sadarbību starp koordinatoriem. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Nevajadzētu būt tā, ka katrs koordinators individuāli veic savu darbu. Ir būtiski, lai šie deviņi koordinatori savā starpā apspriestos. Tas man patiešām šķiet ļoti būtiski, jo tas noteikti nodrošinās sinerģiju. Tāpat arī pozitīvi vērtēju to, kas, manuprāt, ir vienreizējs pašreizējā struktūrā. Jūs eh, to nosaucāt par learning by doing vai uh, mācīties no darīšanas. Ja runa par ministrijām, tad parasti uh, satiksmes ministrijas vai transporta ministrijas tiek uzskatītas par ļoti eiropeiskām. Uh, un eh, tiek mēģināts ar šīm koridoru platformām un šīm kopējām sarunu kārtām eh, mēģināt mainīt domāšanas stilu. Agrāk šis domāšanas stils varbūt bija tāds nacionāls, bet eh, vajag paskatīties, vai citās valstīs arī nav atrasti kādu labu risinājumu, un tas var novest pie sinerģijas. Vispārīgi es gribētu teikt, ka šāda pieeja trans Eiropas tīkliem uh, varbūt ir pats labākais, ko Eiropas komisija šajā jomā pēdējā gada laikā ir sagatavojusi. Protams, var pateikties arī, arī likumdevējiem, bet eh, tomēr, nu, gribu vērtēt to pozitīvi. Tagad es gribētu uzdot jautājumus un labprāt vēlētos arī, lai jūs uz tiem sniegtu atbildes. Groškungs minēja, ka eh, darba plāni tiek eh, sagatavoti saskaņā ar dalību valstīm, un Koks kungs teica, lielākajā daļā gadījumu. Nu, neatkarīgi no tā, es eh, jau tad at, no, piefiksēju ar šo jautājumu. Mums ir dalība valstis, kur var teikt, ka sadarbība ir priekšīmīga, un ir arī tādas dalība valstis, kur varbūt mēs varētu sniegt atbalstu. Tad, tad tas ir mans pirmais jautājums. Otrs jautājums. Ziņojumā es atradu, ka ņemot vērā grūtības, kādas mums agrāk ir bijušas ar RTMS koridoru, ka tagad šeit tiek domāts par ERTMS breakthrough programmu, novatorisku programmu, un es labprāt zinātu, kas tad ir paredzēts šajā programmā. Trešais jautājums attiecas uz uh, sagatavošanos. Jūs mums te iesniedzāt uh, dokumentus, paldies par to, un te ir runa par to, ka katrā darba plānā vajadzētu iekļaut vērtējumu, kur konkrētā dalībvalsts um, tiek salīdzināta starp savietojamības un intermodalitātes ziņā ar citām dalību valstīm. Es gribētu zināt, kad mēs varētu ko tam līdzīgu saņemt, respektīvi, kad tas tiks sagatavots un iesniegts Eiropas parlamentam. Nākamais jautājums saistās ar finansēšanu. Šķiet, ka esam jau saņēmuši viennozīmīgu signālu, ka uh, uh, tiks izrakstīti 12 miljārdi eiro, un tad uh, 30 miljārdi eiro nāks kā procenti. Tas, es domāju, varbūt būtu arī pareizais variants. Es esmu bijis referents par Transeiropas tīkliem iepriekšējā sasaukumā, un es jau tad sapratu, ka ir ārkārtīgi grūti realizēt šīs projekta obligācijas, un daļēji šīs problēmas saistās ar dalību valstīm. Uh, Varbūt eh, šīs eh, projekta obligācijas būtu jāsēst ar Eiropas investīciju banku. Šķiet, ka tolaik tie bija 250 miljoni eiro, kas tika izmantoti pilotu projektiem. Pēc tam mēs neko daudz vairs nedzirdējām no Eiropas komisijas. Mēs īsti nezinājām, kādi tad ir bijuši šeit eh, sasniegumi vai neveiksmes attiecībās projektu obligācijām. Un es gribētu patiešām saņemt atbildi. Gal galā, ja šis projekts nebija tik veiksmīgs, tas nebūs nekāds pasaules gals. E, pēdējais jautājums attiecas uz e, kādu situāciju, ko arī nebija vienkārši risināt kopā ar dalību valstīm, un te bija runa par reģionu pašvaldību iesaistīšanu. Abi kolēģi šodien stāstīja par to, ka bez pašvaldību un reģionu iesaistīšanas uh, šādus um, lielus projektus būs grūti īstenot tuvākajos 20-30 gados. Šķiet, ja pareizi sapratu, tad uh, dalībvalstīs ir atšķirīga pieeja. Dažas uh, dalībvalstis izturas um, diezgan bēsi attiecībā uz uh, projektu koridoru projektiem, un ir arī tādas valstis, kas ir daudz liberālākas. Es gribētu uh, tad jautāt, kāda ir jūsu pieredze, un varbūt jūs varētu salīdzināt dalībvalstis šajā sakarībā. Džekija Fostere vai Pīters Van Dālens? Paldies, priekšādātāji! Voorzitter, in de politiek wordt wel eens gesproken over de maakbare samenleving. In hoeverre kan nou de politiek de samenleving echt veranderen? Priekšādātāji, mēs eh, vienmēr sakām, ka uh, politika ir māksla, un mums vajadzētu atrast saikni starp politiku un reālo pasauli, sabiedrību. Šķiet, ka šis ir labākais piemērs, kā varētu panākt to labāko no šīs sociālās pieejas. Koridors tieši to gal galā arī nozīmē. Šeit ir runa par tādu reālu uh, izmantojumu pieju. Tas bija ievadam. Tagad es eh, gribētu runāt par finansēšanu. Mūsu grupā bijām ļoti vīlušies, eh, redzot, ka pieņemot Junkera plānu, tiks atņemta līdzekļi TNT un Connecting Europe Facility. Varbūt jūs varētu uh, pastāstīt, kāds ir jūsu vērtējums, vai jūs izturaties optimistiski vai pesimistiski pret Junkara plānu, vai šis plāns ir saprātīgs. Vēl kāds punkts, ja runa par infrastruktūras projektiem rakstot uh, šīs rentabilitātes analīzes attiecībā uz uh, infrastruktūras projektiem, kas uh, tiek apspriesti, kas tiek iekļauts šajās rentabilitātes analīzēs? Vai ir iespējams, ka pēc šīs analīzes projekts mirst, tāpēc ka labumu ir daudz mazāk nekā izmaksu? Galu galā šī rentabilitāte nenozīmē uh, tikai sausus skaitļus. Ir runa arī par to, vai projekts spēj sevi atmaksāt, vai uh, ir amortizācija pēc 20 gadiem. Ja ir runa, teiksim, par iekšzemes ūdens ceļiem, tad, ja tiek izrakts kanāls, tad tas noteikti stāvēs vēl ilgi, daudz vairāk nekā 20 gadus. Varbūt e, izmantotais laika periods ir pārāk īss. Groškungs noteikti ļoti labi saprot, par ko es runāju. Ja ir ļoti īss amortizācijas periods, tad eh, tas noteikti nenāk par labu iekšzemes ūdensceļu projektiem. Gezīna Meistnere. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī abiem koordinatoriem par viņu ziņojumu gan eh, Pētam Koksam, gan Matiju Grošam, mūsu iepriekšējiem kolēģiem. Un uh, Daudz kas tika jau pateikts, bet tomēr gribētu arī sniegt nelielu ievadu. Es biju arī iepriekšējā sasaukumā parlamentā. Man liekas, ka šī konstrukcija TNT, kā teica pat eh, Koks, ir tā kā Londonas metroplāns. Tā ir man iemīļotā karte, kurš es strādāju parlamentā, jo tas tā uh, ir ģeniāli parāda, ka tās metro var ļoti labi savienot Eiropu. TNT koridori, vadlīnijas un arī. Uh, kopā ar Connecting Europe Facility, tas tāds eh, liels solis. Un kaut arī nesam saņēmuši tik daudz naudu, cik eh, tika pieprasīts, bet tomēr ir trīsreiz vairāk nauda pieejam, tas ir labi. Un eh, koordinātori, protams, ir mūsu dabiskie sabiedrotie, tā es to uzskatu, jo mēs visi labprāt šos TNT koridorus gribētu īstenot un vēlamies, lai nav tik pareizi izmantota. Tādēļ es pieņemu, ka jūs abi kā koordinātori teiktu, ka mēs uzskatām, ka ir labi, ka transporta komiteja, es nezinu, varbūt jūs mums to nedrīkstat teikt, bet uh, varbūt jūs teiksiet, ja Junkers vēlas FC, tad nauda nebaidzētu nākt no CEF. Tas ir jautājums. Otrs jautājums. Jūs noteikti arī zināt dažus priekšlikumus, kurus Junkera plānā izvirza par transportu. Un eh, tas daļai ir arī jūsu koridoros. Protams, tas ir vairāk eh, sauzemes ceļa nekā uh, dzelzceļš. Kā jūs vērtējat to? Vai jums kāds ir uzdevis šos jautājumus? Tas ir jautājums abiem jums. Tad ir arī tā, ka man ir jautājums īpaši Petam Koksam. Jūs teicāt, ka dalība valstis ir uh, lielākoties uh, samērā pie, pieejamas. Atsakšos Izmēlu ērtugu. Pastāstiet mums mierīgi, ja kaut kas nu nav īsti pareizi, un mēs kā deputāti varētu savas valstis drusku tā motivēt, jo man kādreiz tāds iespējas, ka tieši Vācijai tas ir vajadzīgs. Un uh, man piemēram tā, ka jūs eh, savā koridora Koks kungs, tur ir eh, Felmana um, jūras šauruma šķēršošana. Jā, par to arī citi poļi man ir tāds iespējas, ka varbūt, ka uh, Berlīna grib tikt vaļā no kaut kā negatīva un to visu aizvirz uz ķīli un tikai stumj no viens pie otra un nekas nenotiek. Vai jums ir idejas, varbūt ar citiem koordinatiem sadarbos, kā uh, to visu var uzlabot un uh, šī Fērmana jūras šauruma šķēršošana, kā to var izcināt? Tas ir jautājums ar Bet, Betam Koksam, Maķu Grošam. Man arī ir divi jautājumi, kas ir praktiski saistīti viens ar otru. Maķu, tu teici, ka iekšzemes uh, kuģošanā nav viegli pāriet pār tiltam, kas sasaist ekonomiju un ekoloģiju. Ko tu tieši ar to domāji? Es gan varu iedomāties, ko tu domāji, kas attiec uz elbu, vai tas ir upes izbūvēšana, par ko tur ir runa. Otrs jautājums ir līdzīgā virzienā. Tu teici, ka, protams, jums ir arī kontakti ar vidas organizācijām uz vietas. Uzskatu, tas ir ārkārtīgi būtiski, jo ļoti lieli satikmes projekti, kas ir ļoti uh, labi gal galā neizdodas, jo cilvēki nav jau savlaicīgi iesaistīti. Man, piemēram, Vācijā ir eh, Y ceļš, kas ir TN10, eh, kā paplašinājuma tīkls, un 20 gadi tika plānots, un nekas kaut kādā netika uzbūvēts. Un dzelzceļa sasaist starp Hanoveru, Hamburgu, Brēmeni nekādā veidā nav uzlabojusies. Kāda pieredze tur ir? Un kāda sarežģījumi tur ir? Un vai mēs kā deputāti varbūt varētu sniegt atbalstu? Paldies! Paldies! Māja Kilonena. Paldies! Jā, gribētu teikt koordinatoriem jums par prezentāciju. Un vēlu jums veiksmi darbā. Bet pirmais jautājums ir, kā jūs uzskatāt, kāda ir eh, finansējuma nākotne Connecticut Europe Facility? vai ir idejas, kā mainīt finansējumu sistēmu, piemēram, tā kā ir EFSI finansēšanas modelis, vai jūs esat nobažējušies, ka jaunais finansējuma modelis varētu radīt jaunu tādu pastāvīgu sistēmu? Tālāk. Kāda ir satiksmes digitalizācijas loma un viedās sistēmas? vai tas ir vairāk kā tāda iespēja vērtēta, vai vairāk drīzāk apdraudējums TNT eh, desmit sistēmai, TNT sistēmai. Un, protams, ir jāveido jaunas konstruktīvas sistēmas, bet eh, kā to visu izmantot Eiropas līmenī, kā tiek plānotas kapacitātes, kā tiek vērtēt šīs viedās digitālās sistēmas, ja tās tiks izmantotas varbūt, ka nevajadzēs veidot šādus ļoti lielus projektus vai ļoti dārgus projektus, jo viedie projekti radītu jaunas iespējas, kas samazinātu nepieciešamību paplašināt izmaksas un uzlabotu sabiedriskā transporta sistēmu. Mēs visi zinām, ka nākotnē mums būs mazāk fondi pieejami, mazāk finansējumu, tādēļ es vēlos, lai mēs būtu radīt integrētu Eiropas satiksmes sistēmu, kas būtu vieda un kas iekļautu visas plānošanas iespējas, kādas mums ir pieejamas. Un Kā jūs vērtējat eh, šos eh, publiskos eh, šķēršļus un barjeras, kas eksistē un traucē darboties transporta sistēmai veiksmīgi? Paldies! Angazie. Paldies! Karina Madēlī. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī koordinatoriem! Koksa kungs, jūs pateicāt kādu interesantu teikumu. Uh, Jūs teicāt, mēs ekoloģizēsim eh, koridorus. Tā kā esmu uh, no zaļo partijas, es gribētu zināt, ko jūs īsti domājat ar šo teikumu ekoloģizēt uh, koridorus. Tas man patiešām interesē. Jūs arī uh, pieminējāt kādu lietu, un arī mani kolēģi teica, ka jūs esat bijis Eiropas parlamenta deputāts. Uh, Jūsu prezentācijā jūs arī uh, minējāt ko pavisam neticamu. Jūs, eh, kā Eiropas parlamenta deputāti, jūsu uzdevums būs būt par šīs jaunās infrastruktūras vēstniekiem. Taču pats svarīgākais jautājums, eh, koordinātor kungs, es gribētu zināt, kādas ir darba metodes. Uh, Varbūt šodien jūs mums varētu dot piemērus, kā jūs iesaistīsiet pilsoņu pārstāvjus jūsu koordinācijas darbā. Mēs nevaram būt eh, kā deputāti šie eh, infrastruktūras vēstnieki, ja jūsu eh, metodoloģijā jūs mūs neiesaistāt jo bieži vien iedzīvotāji varbūt pat nepiekritīs jūsu projektiem, un eh, es eh, šādus iedzīvotājus daudzus pazīstu. Kādā veidā Eiropas dzelzceļa uzraudzības sistēma uh, tiek iesaistīta un kā šis darbs progresē attiecībā uz koridoriem? Vēl kāds pavisam mazs jautājums, kas arī ir vispārīgs un kas attiecas uz jums abiem. Kā jūs koordinēsiet jūsu koridoru tīklus ar šiem starpsavienojumu mērķiem un tieši attiecībā uz intermodalitāti konkrēti, kā tas tiks darīts? Paldies! Dank, Paldies, tagad Pēters Lundgrēns. Luis de Grandes Pascals. Sí, gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Cienījamies Matjē, cienījamies Pat Koks. Daži jau teica, ka daži ka jūs nepazīstot, bet es gan jūs labi pazīstu. Jūs jau sen piedarat pie mūsu darba, mūsu transporta komitejā. Jūs vienkārši esat pie mums. Gribētu pieskarties tam, kas tika jau teikts. Jūs esat vēstnieki šiem projektiem. Ir konkrētas problēmas arī Spānijā, pārobežu problēmas. Cik lielā mērā jūs, kā vēstnieki esat piedzīvojuši šādas pārobežu problēmas, vai jūs varat tās ietekmēt, ja rodas sarežģījumi, ja šie jautājumi tiek pieminēti? Tur ir runa par lieliem koridoriem Spānijā, vidusjūra un, protams, arī mūsu mīļoties kaimiņš Francija. Tā jau nav no Francijas vai Spānijas vaina, bet mums bieži vien ir problēmas ar pārobežu satiksmi. Arī Portugālē tādas ir, jā, varētu teikt, ka tā ir tā kā otrā tēvzeme, bet tur ir milzīgi sarežģījumi, ir jāpaņem arī politiski lēmumi, kas būtu tādi visaptveroši. Portugāla tādēļ, ka bijusi krīze, ir pieņēmusi lēmumu atlikt uh, ātrgaitas vilciena izbūvi un arī Francija arī atliek šādu projektu. Tas ir viss pamatot, tas arī nevienu negrib kritizēt. Eh, kā jau teicu, ne jau vienmēr ir vainīgs konkrēts valstis, eh, Spānija, Portugāla, Francija, bet vienkārši tā, ka ir objektīvas eh, problēmas šķērsot robežas. Nu kā tagad jums kā vēstniekiem? Vai koordinatoriem? Vai jūs saskatāt tajā problēmas, vai jūs saskatāt iespējas Eiropas Savienībai šo darbu, kas ir tāds pārobežu darbs, eh, lai tas virzītos uz priekšu? Paldies! Thank you to both coordinators. But... Jā, paldies, Klunskundze. Paldies abiem koordinatoriem. Um, un, uh, Graša kungam sveicu un arī Koksa kungu. Jā, liels paldies par skaidrību, skaidro viedokļu paušanu. Tas ir ļoti svarīgi. Tieši tāpat kā citi, es arī ar prieku gaidu arī par to um, detalizēto informāciju, uh, kas būs par koridoriem. Es esmu interesēta arī tādēļ, ka manā valstī tas ir svarīgi. Un arī par projektu finansējumu. Tātad uh, šis FC un. Uh, tur vairāk projekti tika atlikti. Tur ir ļoti sarežģīta situācija, bet varbūt jūs varat sniegt tādu skatu un iekšienes, kā jūs saskatāt šīs lietas, vai noskaņa ir mainījusies, vai ir eh, paredzēts eh, atbalstīt vairāk projektus, un kā ir ar plānojumu, un kā tas tiks veidots. Tātad, eh, vai ir šāda pozīcija iedibināt vairāk projektus, vai tos projektus uh, grasās sasaistīt, apvienot, lai tos labāk koordinētu, un uh, kas ir jūsu skat, skatniešu puses, un kas ir FC mainījies uh, attiecībā uz finansēm un uz individuāliem projektiem. Paldies! Tagad Dominiks Rikē. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu apsveikt Mateo Grošu un arī Patu Koksu, jo viņi patiešām ir labi pazīstami šajā ēkā. Es eh, gribēju norādīt, ka tas, ka pastāv šādi kor, kor, koridoru koordinātori, ir ļoti nozīmīgi komitejai, jo, jo īpaši tad, kad mēs diskutējām par vadlīnijām un Connecting European Facility. Tas nozīmē, ka mēs tagad atgriežamies pie sākotnējām investīcijām. Mēs redzam, ka šī sadarbība ir patiešām interesanta starp koordinatoriem un komiteju. Es gribēju. Um, izteikt dažas piezīmes un arī uzdot jautājumus. Eh, man komentāri attiecas uz finansēm. Galu galā šīs eh, finanses eh, attiecībā uz koridoriem ir atkarīgas no vispārējām investīcijām. Es esmu veicis neliels aprēķinus, un kas man šķiet interesanti attiecībā uz Connecting European Facility. Uh, Attiecībā uz Connecting European Facility eh, komisija piedāvāja 50 miljārdus. Un tad, tad eh, te bija trīs eh, sadaļas - enerģija, transports un komunikācijas. Transports tika pārveidots 23 miljārdos. Eh, pēc padomes mm, priekšlikumiem, bet pēc tam tie atkal pārveidojās 13 miljardos, jo 10 miljardi nāca no kohēzijas fonda un tika vienkārši pārlikti eh, uz Connecting Europe Facility. Un tāpat eh, tas bija arī papildu resurss attiecībā uz transportu. Tātad vienkārši tie tika pārvietot no otrās nodaļas uz pirmo nodaļu. Paliek 13 miljardi, kas tiek uh, Mm, paredzēti konkurētspējai un Connecting Europe Facility. Taču komisijas priekšlikums un to atbalsta arī padome, ka 2007. Mm, ka šie 13 miljārdi tiks pārlikti uz Junkera plānu. Un mm, īstenībā, ja mēs paskatāmies uz šiem 10 miljārdiem, tad te ir runa par tieši tādām pašām summām, uh, kādas mēs bijām paredzējuši iepriekšējā m, mm, daudzgada finanšu plānā. Un tās ir summas, kas bija paredzētas aģentūru darbam lielajiem transporta tīkliem. Šie astoņi miljoni pēc sešiem gadiem tika pārveidoti eh, desmit miljardos, un tas īsnībā ir Connecting European Facility. Manuprāt, šī Connecting Europe Facility ir vienkārši pazudusi budžeta ziņā, vairs nav finansējuma. Un tad mēs atgriežamies pie komisijas priekšlikuma pirms desmit gadiem. Ir runa par uh, Eiropas tīklu finansēšanu ar astoņiem miljardiem. Atjie noteikti to ļoti labi atceras. Mums uh, nevajadzētu šeit maldīties. Uh, Connecting Europe Facility pazudīs, jo te nekā vairs nav. Tas bija mans komentārs. Uh, Un otrs komentārs attiecas uz Izmēlu uzdoto jautājumu. Galu galā mums ir jāatcerās arī par šīm projektu obligācijām. Junkera plāna mehānisms īsnībā ir tas pats uh, eh, projekta obligācija mehānisms. Te ir runa par riska garantiju, pirmā riska garantiju, un tas var notikt dažādos veidos. Tie var būt runa par dažādām obligācijām, likviditātes sekšanu, uh, Te ir dažādas, eh, dažādi finanšu mehānismi, ko var izmantot. Bet eh, pārsteidzoši ir tas, ka dalībvalstis ir pret projektu obligācijām attiecībās Connecting Europe Facility un uh, tiek uzskatīts, ka tās tagad pilnībā parakstīsies zem šī Junkara investīciju plāna. Tika uzsākts 250 miljonu plāns attiecībās projektu obligācijām, un tas ir tāds kā Junkara mikroplāns, varētu tā teikt. Te bija runa par astoņiem projektiem, un gribētu jums norādīt, ka neviens no atlasītajiem projektiem neatbilda uh, infrastruktūras uh, projektiem. Tātad nerau, nav runa par visiem projektiem, bet uh, ļoti liela daļa tātad neatbilda prasībām. Īstenībā šos transporta projektus nevar salīdzināt ar Junkera projektu. Mēs nevaram gaidīt, ka šīs garantijas eh, pirmajam riskam funkcionēs attiecībā uz eh, infrastruktūras projektiem. Tad, tad eh, jautājums pēc šiem komentāriem būtu šāds. Vai koordinatori varētu izvērtēt visus šos projektus attiecībā šiem 15 miljārdiem, ko pieminēja Koksa kungs, un cik no šiem projektiem varēs izmantot eh, šādus Junkera plāna mehānismus? Vai tad tiks no, nodrošināts sadalījums, varbūt būs tikai 50 vai 80%, kas tiks nodrošināti? Paldies, tagad uh, Bilbao kundzei vārds. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēn. Paldies Pēt Koksam un Matju Grošam. Pagājušajā sasaukumā mēs jau diskutējām par transeiropas tīkliem un arī iesniedzām grozījumu, kur mēs patiesībā koridoru koordinatoriem gribējām piešķirt daudz plašākas pilnvaras. Ļoti jauki, ka Matija vismaz ir atbildīgs par vienu projektu, diemžēl mums neizdevās izcīnīt plašākas kompetences koordinatoriem, lai gan ļoti vēlējāmies to darīt. Nu, kādas nu tagad ir jūsu kompetences, tādas tās ir. Bet runājot par trans-Eiropas tīkliem, mēs definējām projektus ar diviem skaidriem jautājumiem vai aspektiem. Pirmkārtiem vajadzēja būt projektiem ar Eiropas pievienoto vērtību, un otrkārt pārobežu reģionu bija īpaši jāatbalsta, jo tur bija konstatējams vislielākais problēmu skaits. 1% Eiropas IKP gadā bija paredzēts tam atlicināt, jo pat labāk ir tā, ka uh, smagās mašīnas uh, pie robežām uh, iekavējās. Un tagad man jautājums par uh, izmaksu un iegūmu analīzi projektiem. Man interesētu, vai šādi izgūmi ieguvuma izmaksu analīzi eh, eksistē arī uz iespējamību, ja projekti netikt īstenoti, vai arī tikai pa pusē tiktu īstenoti. Eh, ja jau ir daudz naudas investētu un šie eh, projekti netikt novest līdz galam, tāds būtu pirmais jautājums. Cik tas tad izmaksātu? Otrs, mums ir, protams, jābūt konsekventiem attiecībā uz visiem lēmumiem Eiropas līmenī, un komisija publicēja uh, iepirkumu, uh, dalību, iepirkumu reglamentu, dalībvalstis vesels sāraksts ar projektiem iesniedz, protams, neievērojot tā īsti šo Eiropas pievienotās vērtības un pārobežu dimensijas aspekts. Tādēļ gribētu jums jautāt, kāda būs jūsu ietekme projektu atlasē? ko tad īsti varēs ar šo finanšu instrumentu palīdzību īstenot? Vai jums būs iespēja sacīt, ka tā nav, tas neatbilst prioritātēm? Un visbeidzot, nesen lasījām ka mums esot ātrākais vilciens Eiropā, taču 580 km ātrums tika sasniegts Japānā, tagad runājam arī par magnēta eh, vilcieniem Japāna grib Osāku un Tokio savienot 500 km vienā stundā. Un mēs, Eiropieši, nespējam dažās vietās ātrgaitas vilcienu trases uzbūvēt, lai vispār varētu sakarīgi šķērsot Eiropas eh, robežas. Nu, mēs eh, atpaliekam, man jāsaka, un mēs nekad nebūsim flagmaņi Varbūt tas izskan mazliet eh, skarbi, bet eh, tā es tiešām to saskatu. Mums ir jāskatās arī globālā mērokā. 500 km ātrums, magnēt tehnoloģijas, jauni patēdi, kas tiek izstrādāti šajos pētniecības centros. Mums tas viss vēl varbūt skan kā tāda uh, zinātniskā fikcija, bet es domāju, ka mums vienkārši arī pietrūkst izlēmības un Eiropas eh, līderības. Būtu jauki, ja jūs varētu mums sniegt savu vērtējumu par to. mēs pētniecībā ar vien vairāk atpaliekam no Japānas, un mums jau nākas maksāt viņiem par patentu izmantošanu. Vai tad tas tiešām ir lētāk nekā īstenot pētniecību Eiropā? Paldies, Jens Nīlsens nākamais. Paldies, priekšsēd. Par šo ļoti interesanto un izsmiļošo ziņojumu man tāda piebilda. Mums ir motivācija, vīzija, bet tagad beidzot jāsāk kaut ko darīt, un es jums pilnīgi piekrītu, ja jūs sakat, ka šeit ir arī bumba dalībvalstu pusē attiecībā uz plāniem un finansējumu iespējām. Es domāju, ka reģionos krietni pārāk maz tiek darīts. Es esmu Zviedrs, reģioniem. Protams, tur jāīsteno visai ambiciozi plāni. Un te mēs cenšamies arī šos, šīs pašvaldības mobilizēt, arī uzņēmējus, lai savilkt šos gals kopā. Un tie, kam jāizteno šie projekti, tie atbildīgie reģionos. Um, Es domāju, ka šo dimensiju mēs nedrīkstam aizmirst. Paldies, nākamais Pāvels Telička. Paldies, priekšsēd. Daudzi jautājumi, kuros es biju interesēti, tika pacelt, bet man ir divas piebildes vai divi jautājumi. Viens kas man ļoti pārsteidz, bija tā, fakts, ka tagad ir Eiropas koordinators, kas atbild par visu transportu šajā koridorā. Mēs varam arī no viņa gaidīt, novērtēt uh, pievienoto vērtību, ko dod viens transporta veids salīdzinot ar citiem. Jūs specifiski pieminēt vidas aspekts, un, protams, par tiem es arī domāju. Un tas, protams, ir ļoti pozitīvi. Groša kungs, atbild, jūs atbildat par koordinatoru, kas man kā Čehām šķiet diezgan interesants. Man bija arī diskusija ar Čehijas transporta ministru vakardien, kurš beidzot ir ļoti interesēts arī ūdens ceļos. Vai jūs varētu nedaudz mani apgaismot par to, kā konkrēti tas tiks darīts? Ņemsim par piemēru jūsu koordino, eh, kor, koridoru, kas man arī interesē, kā jūs teicat. Kā Eiropas investīcija banka vērtē šo pievienoto eh, vērtību, ko sniedz uh, iekšzemes ūdens ceļu salīdzinot ar uh, um, autoceļiem, ielām, īpaši kalnu reģionos. Un otrs jautājums, es zinu, ka koordinatoriem tas nav viegli atbildēt. Man joprojām ir prātā pieredze ar iepriekšējo koordinatoru, koridoru, kur pa visi, kā bija panākt vienošanās, uh, Padomu piekrita, parlaments piekrita, eh, komisija viss to sākumā bija piedāvājis, dalība valsts piekrita, un tad, kad sākās projekta implementācija, vai tikai vai viena dalība valsts uh, kaut ko nepadarīt, un tad viņi, tā sakot, paņem gūstā pārējās dalībvalstis. Tātad uz papīra viss ir skaidrs, mums ir finansējums, mēs varam implementēt, dažās īpaši maz, eh, dažām īpaši mazām eh, dalībvalstīm, kuras transpaziņā nav tik labi saistīts ar pāriem. Šeit pietiek ar vienu dalībvalsti, kas eh, atkāpjās, un mēs visi tad ciešam. Tātad, kādi ir rīki un ko Eiropas parlaments transporta komiteja var šajā ziņā palīdzēt, jo šādu, šādas gadījumus mēs negribētu no jauna redzēt. Paldies tagad Marija Grapīni. Uh, Paldies, priekšsēdi. Es gribētu koordinatoriem pateikties par prezentācijām, un man jāsaka, ka prezentācijas laikā viss man šķiet skaidrāk nekā pēc šiem jautājumiem, kas izskanēja. Man bija konkrēts jautājums, kur mēs ņemsim šo naudu? Bet Rikē kungs eh, skaidri pateica, ka mums faktiski Connecting Europe instrumentā līdzekļu vispār vairs nav, un tādēļ atgriežos pie savu sākotnējā jautājumu un lūkšu jūs atbildēt konkrēti, cik nu jūs to varat, no kurienes mēs ņemsim šo naudu, un cik daudz otrs jautājums. Man personīgi vismaz tas šķiet svarīgi, varbūt arī citiem nezinu nereti nobežījos par eh, komisijas prezidentu Junkeru teikto par eh, FC projektu izvēli, un es ceru, ka šeit nenotiks tāpat, tādēļ jautāju, kā tiks noteiktas prioritātes eh, projektiem 11 koridorus, un mēs nevaram visur vienlaicīgi iesākt. Kas atlasīs projektus? esmu ļoti nobežījusies par to, ka sešas personas, seši vērtētāji, kas nav pakļauti parlamenta kontrolē, eh, bez jebkādiem kritērijiem eh, atlasīs FC projekts. Rezultātā mums varbūt pat drīzāk būs eh, nevis savienojumi, bet uh, uh, plaisas. Uh, Un tālāk jautājums, kā šie koridori tiks administrēti. Es dzirdēju tādas ziņas, ka viena dalībvalsts tagad eh, esot iecerējusi ārvalsta eh, autovadītājiem eh, ceļa nodevu likt maksāt, ko tā neprasa no saviem pilsoņiem. Nu, kur tad tur vienlīdzība? piekrīt, nav vienlīdzības, bet arī man ir divas piebildes petkoks, kad mēs pirmoreiz satikāmies, nekad neaizmirsīšu, daudzreiz citēšu, jau citēju, tu sacīji, ka e, dzelzceļš Vācijā ir e, tāds e, ar daudziem pārāvumiem, it īpaši tur, kur ir robežas, piekrīt, un tas ir jāmaina. Vācijā, piemēram, e, Erfurts-Nürnbergas koridors kopš 20 gadiem tiek celts, 1 miljārdu Eiropas saimnība jau piešķērus, bet no Miņķinas līdz robežai, līdz Brenneras tunelim, Brenner eh, tunelim, pirms gada varbūt tikai no, eh, nolēma, ka tur būs trase, nav nekāda celtniecība. Nu, tādi lielie projekti. Un Maķo eh, kungs pieminēja arī mazos projekts, pārobežu projekts. Uh, Te ir tāpat, es varu sacīt, ka starp Berlīnu un Breslau tagad vairs nav uh, dzelzceļa savienojumi, jo pietrūkst 100 miljoni, bet ar 100 miljoniem es varētu divas stundas braukšanas laiku ietaupīt, un tad man būtu lieliski konkurence, tad uh, uh, tāls attīkums autobus nebūtu ātrāks, bet lēnāks, bet šo 100 miljonu Vācijā nav arī nepie, uh, trūkstošā līdzfinansējuma dēļ, bet no otras puses Eiropas Savienība no Štutgards uz Ulmi 3 miljārda eiro maksāja šī trasa, un es varbūt 15 vai 30 minūtes iegūšu. Tur būs 12% ES līdzfinansējumi, tātad ap gandrīz 400 miljonu. Tas taču ir, tas šim muļķīgi, ja es to salīdzinu, 2 stundas, 100 miljonu, 400 miljonu, 15 vai 30 minūtēm. Kā es varu novērst šādas parādības? Pārobežu e, posmi, īpaši uh, tuvajā satiksmē, reģionālā satiksmē ļoti svarīgi, jo 50% ir trasēs zem 50%. Man nav iebildumi pret lieliem projektiem, bet mums ir šī situācija, ka lielajiem, kurā gadījumā vai vienalga, vai viņi ilgs 30, 40 gadus, vai viņi būs 2, 3 reizes dārgāk, mazie e, tiek aizmirsti. Otrs izmaksu un iegūma analīze. Man pieredze, kā transporta politiķiem kopš 30 gadiem ir tāda, ka tos var faktiski aizmirst. Politiķi dara to, ko viņi dara, lēti, un to, ko viņi negrib, viņi padara pa dārgi. Es jums varētu 30 min, eh, piemērs minēt, bet minēšu vienu. 20, pirms 25 gadiem tika uzsāks projekts Štutgārd 21, un tika teikts, ka šī teritorija eh, augšpusē, ja mēs to pārdosim, mēs varam pārcelt uh, dzelzceļa staciju zem zemes plus mīnus nulli. Tagad dzelzceļa stacija maksā 7 miljārdus. Kas tur noticies? Universitāte, Dresdens universitāte. Uh, pēc eh, izdarīja eh, izmaksu ieguvumu analīdes, ka viņa autobāna um, eh, apveceļa Mīķena tika izplānota bez uzbrauktojiem nobrauktojiem. Tur bija pozitīva izmaksu ieguvuma analīze. Pilnīgs muļķības. Man nav jābūt anali, inženierim, lai to saprastu. Tas jānoraida, bet tas tiek vērtēts pozitīvi. Un vakar es lasīju Zemberingas eh, bāzes tuneļa analīzes Fierek un Ruslers no Miņķens eh, šis uzņēmums veic šo analīzi, un pēc šiem kritējiem viņi sacīja, ka ja šo tuneli cels un tūlīt pat aizbērs ciet, tad jums būs pozitīvs e, iegūms 1,4%, un es vienmēr sacīju, ka Eiropas centru eh, Vā, Berlīnē nojaukt un atkal uzcelt, tas jums dos darbietis, bet tas ir bezjēdzīgi. Acim redzot, šajā izmaksu un iegūma analīzē um, um, Tātad eh, šī, šī celtniecība, eh, tas ir izšķirošais, lai mēs nonāktu līdz 1,4. Kā es varu to izmainīt? Un eh, pēdējais, acīm redzot, trūks stimulu. Arī nacionāls valsts ir akls, ja ir runa par robežām, bet te ir Eiropas pievienotā vērtība. Tādēļ es piedāvāju nevis tikai 40 vai 50 procentu, bet šim uh, gabalam, kas mums Eiropā pietrūkst, no e robežas līdz nākamai uh, uh, uh, dzelzceļa stacijai līdz 85%. Finansiāli ziņā tas nav daudz, jo tie ir reizēm 10, reizēm 5, reizēm 8 km. Tā būtu Eiropas pievienotā vērtība. Kādas iespējas jūs redzat to darīt? Tad Vācijas transporta ministrs saka, nu tas ir tur pavisam e, pierobežā tas ir, bet nu labi, ja es saņemšu to Eiropas naudu, tad es to darīšu. Un tad, lūk, ir Eiropas e, pienoto vērtība. Kādas iespējas jūs redzat šeit, šādā ziņā? Bet pirms jūs ar e, visiem šīm atbildēm nāksiet, vēl dosim vārdu komisijai Onidikungs. Vai komisija negribēja izteikties? Negrib, labi, brīnišķīgi. Tad mēs arī neiekavēsim laiku, kurš sāks vienoties savā starpā pēc koks labi. Tika uzdots ļoti daudz jautājumu, tad varbūt es varētu atbildēt uz eh, dažiem, pēc tam eh, Matjē savukārt uz citiem, un paskatīsimies, kā mums ies. Daudz jautājumu, uz, eh, daudz jautājumu bija par FC, jeb Strateģisko investīciju fondu, tāpēc sākšu tieši ar to. Tāpat kā jūs, arī mēs vēl gaidām visas detaļas attiecībā uz regulējumu par šo fondu. Varu jums pavēstīt, ka mēs iesakām, lai katrs koridors izskatītu visus projektus, par kuriem mēs zinām, lai saprastu, kuri vislabāk atbildīs FC regulējumam. Šādā veidā mēs varētu optimizēt um, šo, šī papildu finansējumu izmantē, izmantošanu. Mūsu atbilde ir vienkārši mēs nezinām. Tātad darbs turpinās, un mēs uh, gaidām tālāku informāciju, taču mēs gribētu izmantot FC, ja šāds iespējas pastāv. Otrs ir tas, ka pēc mūsu dialogu ar Eiropas centrālo banku, pat uh, pirms uh, regulas pieņemšanas, mums ir skaidrs, ka FC finansējums būs visvairāk piemērots tādiem projektiem, kas var tikt amortizēti. Tātad, uh, Eh, te ir runa par eh, projektiem, kuriem pastāv iespēja tikt eh, atmaksātiem, tātad atmaksāties. Te ir runa par sociālā kapitāla investīcijām, kuras nevar pārvērst ekvivalentā finansējumā. Tātad es negatavoju šeit noteikumus, es vienkārši stāstu, kas, manuprāt, tiks pieņemts, kādi būs šie noteikumi. Eiropas Investīcija banka līdz šim mūsu koordinātoru dialogā ļoti bieži pieminēja to, ka viņi centīsies izveidot projektu obligāciju pastiprināšanu, tātad daļa no finansējuma tiks uzskatīta par riskantāko nekā tirgus finansējums, un tātad te ir runa par mezanīnu finansējumu tas ir finanšu termins. Te nebūs runa par visu projektu obligāciju, bet ar šo daļiņu būs iespējams nodrošināt projektu obligācijas tirgu par labākām izmaksām, jo EIB runāja par to, ka e, šeit tiek samazināts vai noņemts risks projektu obligācija finansējumā. Attiecībā uz obligācijām vairāk cilvēku uzdeva jautājumus par pilotu projektiem par ko tika spriests agrāk. Vienīgais, ko varu jums pastāstīt par savu atbildības periodu, esmu tagad bijis koordinators septiņus gadus, nekad neesmu saskāries ar šīm projektu obligācijām. Varu jums pastāstīt, ka neviena no šīm obligācijām netika izmantota transporta infrastruktūras projektiem, par kuriem es biju atbildīgs. Attiecībā uz naudas summām Rikēkungs um, teica, ka no 30 miljoniem esam nokļuvuši līdz tikai aptuveni 10 miljoniem, bet uh, pašlaik ir runa par 12 miljardiem eiro, uh, kas tiks paredzēti konkursu piešķīrumos. Un īsnībā šeit pieprasījums ir trīsreiz lielāks. Attiecībā uz dažiem geogrāfiskajiem koridoriem īsnībā šī summa ir pat uh, seškārt lielāka, un uz dažiem koridoriem te ir runa pat par attiecību viens pret desmit. Tātad mums visi šie aspekti ir jāņem vērā. Jūs uztevāt arī jautājumu, kas eh, attiecas uz eh, lēmu pieņemšanu par vērtējumiem. Eh, gribētu runāt par šiem 12 miljardiem, par ko tagad tiek gatavots vērtējums. Te ir runa par ārēju vērtējumu, kur uh, par katru projekta daļu tiek uh, piešķirti punkti, tātad tie runa par atbilstību Eiropas prasībām, par sagatavotības līmeni, par finansējumu, par uh, kapacitāti, attīstības ziņām, par plānošanas atļaujām un tā tālāk. Es uh, neesmu visu to redzējis, bet zinu, ka šis darbs uh, ir ļoti pavirzies uz priekšu, Un šeit, eh, protams, tiek iesaistīta arī atbilstīga aģentūra Inijā un arī komisija. Koordinātori vēlāk tiks iesaistīti un viņiem arī tiks eh, lūgts vērtējums. Mēs neizvēlēsimies, eh, šeit nevajadzētu kļūdīties mēs nepieņemsim lēmumus attiecībā uz šo pilnvarojumu, taču mēs tiekamies ar valdībām, reģioniem, ar jums un komisiju, un mēs darbojamies saskaņā ar mums noteiktajiem nosacījumiem. Ja ir runa par koridoriem un šīm apakšsistēmām, tad mēs nepieņēmām šo lēmumu. Zināmā veidā jūs parlaments nobalsojāt par pielikumu un uh, piešķīrāt to mums, tātad mums ir jāņem vērā šie likumi, ko jūs pieņēmāt vai tas kaut kādā ziņā varētu atsaukties uz nākotni, bet šeit nav runa par centrālo diktātu no Briseles. Te ir runa par dialogu ar visām iesaistītajām pusēm. Tagad atgriezīšos pie finansēšanas jautājuma. Vairāki no jums uzdeva jautājumu par 2,7 miljardiem, kas tiks izņemti no uh, CEF un tiks pārlikti uz Junkera plānu kā finansējums. Īstermiņa atbilde attiecībā uz CEF ir tāda, ka nākamais uh, aicinājums iesniegt priekšlikumus ir uh, 2016. gads, un tā kā Junkera plāns attiecas arī uz šiem gadiem, tad mums ir jāparedz, ka nākamais uh, aicinājums iesniegt eh, priekšlikumus eh, projektiem būs daudz eh, sašaurinātāks. Ir skaidrs, ka tiešā ietekme uz nākamo aicinājumu būs tāda, ka tas būs jāsamazina par 2,7 miljardiem, kas tiks ieguldīti Junkera plānā. Bet mēs nezinām, vai mēs šo naudu neatgūsim, jo mēs varēsim mobilizēt Junkera plānu. To es nezinu. Es, man ir, protams, savi pieņēmumi, bet konkrēts atbildes nav. Mūs uztrauc tas, ka transporta infrastruktūras dēļ mēs nevarēsim nodrošināt, lai visi ir ieguvēji. Mēs nezinām, kas radīs ienākumus, kuras būs šīs finansējuma plūsmas kas varētu attaisnot projektu obligāciju finansējumu. Vēl kāds jautājums arī par finanšu jomu, te runa par rentabilitātes analīzēm un um, projekta dzīves laiku, kādas procentu likmes tiek izmantotas amortizācijai un tā tālāk. Tas viss attiecas uz um, sensitivitātes analīzēm, un šos jautājumus vis visticamāk vajadzētu adresēt nacionālām administrācijām. Es eh, nerunāšu tagad par, pats par savu koridoru, bet eh, daudzi no jautājumiem eh, attiecībā uz manu koridoru sasaistās ar Vācijas iestādēm, un te ir runa par uh, lietām, ko mēs uzzināsim vēlāk šī gada laikā. Uh, Es varētu jums atbildēt par šo koridoru, ja man būtu zināms vācu plāns. Mūsu mērķis ir kā tādai kanoja laiviņai censties uzbraukt uh, viļņa virsotnē, nevis pakļauties vil vilnīm. Tagad par ērtēmēs. Pēc tam Maķē arī atbildēs uz jūsu jautājumiem. Uh, Jautājums par RTMS un uh, šo uh, novatorisko projektu vai programmu, ko uzdeva Vamda Vinka kungs, te ir runa par uh, īsākiem dzelzceļa posmiem, bet saskaņā ar ERTMS tas varētu dot uh, lielāku labumu. Tātad mēs meklējam tādas sistēmas daļas, kas varētu nodrošināt intersavienojamību uh, pāri robežām. Man nav vēl visu vajadzīgo informācijas detaļu. Mums arī varbūt vajadzētu kopā ar Matjē uh, sniegt savu vērtējumu par dalību valstīm. Nevēlos iedzināties savā koridorā. Man ir septiņas dalība valstis un arī Norvēģija kā ekonomiskā zonas valsts, un visas valstis visu ir apstiprinājušas šajā plānā. Un tieši tā tas notiek uz lielāko daļu no plāniem. Bet, ja runa par sīkāku informāciju, tad šķiet, ka nav nekādu būtisku strīdu starp dalību valstīm un koordinatoriem par šī plāna ideju. Uh, Dažās jomās ir jautājums par to, vai RTMS ir atkarīgs no, no investīcijām, un tas ir viens no kritiskākajiem jautājumiem. Labi. Jā, es runāšu vēl par kādiem diviem, trim finansējuma jautājumiem. Proti par amortizāciju ilgumu. Mēs apzināmies, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts. Un tā kā mēs zinām, ka 25 gadi salīdzinājumā ar infrastruktūru, tas ir jāvērtē savā, un tieši pētījumā, par ko es runāju, tas runā par šo punktu. Tā kā, tā kā investīciju sniegtā peļņa, tad tur jāņem vērā daudz ilgāks termiņš nekā tas, kas šeit tika pieminēts. Otrais jautājums. Dominika Rikē analīze. Tas ir viss pilnīgi simtprocentīgi pareizi, kas attiecas uz FC projektiem. Uh, Tas, kas šodien strādā ar FC instrumentu, tas raugās ne tikai eh, pēc vadlīniju cenējiem punktiem, tu jau nevar visus ņemt nemaz vērā. Es, piemēram, domāju par dzelzceļu un par iekšzemes eh, kuģniecību, bet arī citas jomas. Tas nozīmē, ka mēs transportā mums vai nu pārbīdā šie centrālie punkti, vai arī finanses pārbīdās, bet eh, kaut kas pa starpu nekā tur nav. Tātad Connected Europe Facility man Tā ir pievienotā vērtība tā saucamajam Junkara plānam. Bet to nedrīkst saskatīt kā konkurenci. Šeit nevajadzētu to saskatīt arī kā tādu aizstājēju. Es domāju, ka tas ieskatās kopā, ja mēs sasniegsim vēl vairāk nekā tagad ceram, tad tā es vērtēju EFSI nākotni. Par projektu obligācijām, jā, to ir vērts Tad to pieminēja arī Dominiks Rikē, un kolēģi jau ļoti zina šo jomu ļoti labi. Eiropas Investīcija banka ir izstrādājusi ļoti interesantu ziņojumu par projektiem, kas pašlaik notiek. Apmēram septiņi tādi ir uh, ar projektu ob obligācijām, un tur ir konstatēts, ka tie projekti, kas patiešām izmanto šos līdzekļus, tam ir kā sviras efekts. Gan 30 kā 30 reizes vairāk tas dod. Tātad labi instrumenti, piemērot projektu, tad uh, projektu obligācija var būt ļoti labi, un FC, ap citu, arī var būt ļoti labs noteiktās jomās, bet vienkārši sakot ar FC, nevar uzlabot dzelzceļa posmu starp divām valstīm vai radīt to no jauna. Par metodu pašu, attiecībā par manu korigoru, tur ir deviņas valstis un gribētu teikt, ka sadarbība ar valstīm ir izcila, bet patiesība būs kļūst redzama vēlāk, kad būs eh, redzami projekti, un tas ir arī atbilde, ja es nezinu, ka tas ne tikai par manu koridoru, bet arī par citiem koridoriem, ka sasaistam divām valstīm ir un paliks problēma bet kā koordinators, un eh, Pēt Koks, eh, es citēšu, mēs esam koordinatori, mēs neesam nekādi diktatori, mēs nevaram doties uz valstīm un teikt, ka jums tagad būs jāizsniedz projekti, bet ko mēs varam darīt, un tas ir arī mūsu uzdevums. Vadlīniju ietvaros mēs varam teikt, tā ir prioritāte, tā nav, un tā tas arī vadlīnijas ir noteikts, bet mēs eh, nožēlojam. Un, sapratiet, es tagad biju starp Vāciju braucu un Čehiju, tur uz noteiktiem punktiem, noteiktiem punktiem ir pieskarties un pateikt, jā, ir absolūti svarīgi, ka ir ne tikai šis nacionālais skatu punkts, bet arī Eiropas skatu punkts. Proti, ka, lai būtu pievienotā vērtība visam koridorim, un es domāju, ka tas atstāja arī ietekmi. Un uh, mums jau ir arī instrumenti, lai parādītu, ka investīcijas uh, notiekties uh, reģionos arī atmaksāsies. Ja arī ne īstermiņā, tad jebkurā gadījumā ilgtermiņā. Tas nozīmē, ka raugoties uz metodēm, kas attiec uz valstīm, gribētu teikt, ka uh, mums pašreizajā laika brīdī ir ļoti pozitīvi ieguvumi. Un, ja skatos uz tādām valstīm kā Vācija, kur ir seši koridori šķērsoto, tad ir svarīgi ne tikai, lai Vācijas valdība atbalsta koridorus, bet lai arī svarīgi partneri, piemēram, Vācijas dzelzceļš, kas arī pirmo reizi un otru reizi jau tagad kopā ir tikusies uz izņēmums ar koordinatoriem un ir pārnāšos jautājumus. Tas ir piemērs, kas, ko, uz ko var skatīties arī citi, arī Francija notiek līdzīgi. Tas nozīmē, ka sadarbība starp koordinatoriem izraisa arī pastiprināt sadarbību valstīs un starp valstīm. Tas, kas uh, slēpjas aiz tā, tas, protams, būs patiesība. Par metodu ekonomiju un ekoloģiju. Es domāju, šis piemērs un abi kolēģi uh, jau ļoti labi šo piemēru zina, kā tiek strādāts. Eh, tas bija jautājums jūs, tas arī ļoti konkrēti. Es biju Dresdē Prāgā. Es eh, nevēlējos tikties ar valsts sekretāru, bet es gribēju tikties ar NVO, kas ir atbildīgas par vidi. Un eh, tad es uzdevu jautājumu, vai jūs vēlaties sadarboties, vai uh, jūs vēlaties to visu padzīnāt, varbūt jūs vēlaties mums palīdzēt, lai nodrošinātu saiknis starp vīdi un ekonomiku. Un man par lielu pārsteigumu viņa pateica jā. Tad tas nozīmē, ka viņa vēlas to darīt ne tikai savā valstī, bet viņa vēlas arī nodrošināt tādu kā pārobežu struktūru. Tātad tas ir darbs, ko mēs varētu paveikt. Mūsu pienākums ir pievērst uh, uzmanību tam, ka ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Un, proti, te ir runa par iekšemes eh, jūras ceļiem. Dažās valstīs ir jāizdara izvēle. Tā varbūt ir atbilde Vimam. Jā, protams, eh, tas ir eh, efektīvi šī darbība, bet pa, savs, pa ceļiem 80% ir jābūt nodrošināt satiksmes. Mēs neatrādīsim alternatīvu, tad tas būs ļoti negatīvi daudziem reģioniem un arī par investīcijiem, kas, nu, ko noteiktos reģionos var iegūtīt. Mēs arī no iepriekšējās pieredzes zinām, tas jau nekad nav bijis tā kā tāda dogma. Un uh, ir jāizvēlas tur, kur tas būs uh, efektīvāk. Bet piedāvājumu var uzlabot. Nekāds ilūzijas tur nevar būt. Un tad arī, protams, ka arī vidē tas var dot labumu. Tātad šai uh, līdzmodalitāte ir jābūt, un koridores kā pamatprincips jau ir, bet mēs, eh, ja mēs to nevarēsim tur, kur cilvēki un politiķi to nevēlas, tur mēs to nevarēsim iesten, iestenot. Problēma tāda, piemēram, šeit tiek pateikts, jā, šeit tiek nodrošināts transports ar divām valstīm, bet eh, šo transportu nevar pa sauszemes ceļu un nevar arī pa dzēles ceļu, tādēļ, ka tas ir īpašs transports. Uh, kādā konkrētā reģionā, tad šeit var uzdot jautājumu, vai šī rūpniecība, vai šī nozara tur var palikt, kas tur ir, vai tai ir nākotne, ja ar darba vietām, kas tur ir, tad mēs kopā meklējam risinājumu, tā ir jādara. Vai arī var teikt, ka no nu, šai, šiem atzaram nav nākotne, un tad ir jāsaka, kas tad notiks ar darbspēkiem, kas tur strādā. Uh, Tāda ir pozitīva pieredze, ka tiek teikts, es vēlos vai es nevēlos eh, tādu transporta veidu kaut kādu konkrētu iemeslu dēļ. Tas taču ir saistīts ar cilvēkiem, kas tur dzīvo, tas ir saistīts ar attīstību reģionam, un tas ir saistīts arī kopumā ar eh, reģionu mobilitātes struktūrām. Pēdējie punkti, kurus arī vēl vēlos pieminēt, manuprāt, eh, tur bija Elba, tur es jau par to pateicu, tagad par digitalizāciju. Protams, digitalizācija mums ir eh, ļoti interesanta un svarīga iniciatīva. Gribētu vēlreiz uzsvērt, kā Eiropas tīklus radīta nenozīmē visu būvēt no jauna. Eiropas tīklus radītas nozīmē optimizēt jau esošo, to uzlabot. Tas varbūt nozīmē, ka jāpat atteikties no jau esošiem struktūrām un novākt arī citus šķēršļus, ja mēs investējam reģionā, lai, piemēram, panāktu sasaisti uh, vilcienam un samazinātu laiku pa diviem stundām un uh, ja administratīvi iemeslu dēļ šim vilcienam vienalga ir jāgaida septiņas stundas, tad es domāju, ka vispirms ir jāstrādā pie administratīvā jautājuma atrisināšanas, pirms tur uzlabo savienojumu. Arī digitalizācija ir atbilde. Uh, kur varbūt daudzās jomās uh, ir jāpaplašina infrastruktūra, bet to var optimizēt, uzlabot. Es varu palīdzēt eh, Eiropā, manā koridorā teritorija labi pārvaldīt, un tur var dubultu apjomu uzņemt tādēļ, ka digitāla teritorijas pārvalde ir, un kopumā mobilitāte var, mobil, mobilitāte var izmantot tās labāka infrastruktūra. Tas, protams, ir viens no svarīgākajiem punktiem. Tālāk par sadarbību. Es domāju, ka tas ir ne tikai trans Eiropas tīklā, bet eh, kopumā mēs jau esam konstatējuši agrāk, kolēģi, es zinu, ka dzelzceļš Eiropā, Eiropas eh, dzelzceļš, nu, tas vēl nav īsti Eiropas dzelzceļš, bet tas papildinājums nacionālo valstu dzelzceļiem vēlu veiksmu desmitajā, eh, desmitajā paketē. Uh, var arī pieteikt vēl, vēl nākamos, eh, nākamās pakas. Tikai jautājums ir tāds, cik liela griba to visu darīt. Un es domāju, ka mēs no visām pusēm mums vajadzētu apzināties, ka ja mēs neizdarīsim spiedienu, tad mēs nokavēsim vilcienu. Nemaz negribot šeit izteikt vārdu spēli. Un tas ir eh, arī jāiemāca dzelzceļu uzņēmumiem. Ja citiem uzņēmumiem ir izdevies uzlabot sadarbspēju Eiropā. Jūs uh, pieminējat Japānu. Pēc dažiem mēnešiem bija Briselē sarīkojums un uh, Eiropas dzelzceļa uh, Japāna Japānas dzelzceļa vadītājs teica, ka 0,12 sekundes ir eh, vilciena kavēšanās Eiropā. Teikšu godīgi, pie mums Eiropā nemaz to nesāku vispār uzskaitīt, ja aizkavēšanās Eiropā nav di divas minūtes, mēs pāris minūtes. Mēs gribam, lai mums arī tā būtu tikpat labi. Jā, liels paldies! Paldies, sirsnieki, abiem referentiem un koordinatoriem par to, ka viņi pastāstīja mums un mēs priecājamies arī par visu 11 koordinātoru turmākajiem ziņojumiem. Mēs tiksimies noteikti atkal, sirsnīgs paldies, un tagad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Danke, Martin. Bleib da, ja, klar. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Nākamais darbkārtības punkts. Lūdzu, turpiniet diskusijas ārpus zāles. Also, wir kommen zum nächsten Tag. Tātad nākamais darba kārtības punkts, un tā ir viedokļa apmaiņa ar Vrēnera eh, kungu. Viņš ir Eiro kontrolas izpildu direktors. Brenner kungs pie mums jau bija 2014. gada 30. septembrī, kur uh, viņš mums jau stāstīja par mm, to, kas ir noticis Ukrainā. Viņš runās arī par apdraudējumu civilavācijai, ko nodara militārās lidmašīnas. Tas attiecas uz viņa organizācijas darbu un viņš stāstījis arī par pašreizējo Eirokontrolas lomu uh, vienoto, vienotās Eiropas gaisa uh, telpas nodrošināšanā. 15 minūtes jūsu ziņā, Brenner kungs. Paldies, Krāmer kungs, par šiem laipnajiem ievadvārdiem. Godājumi Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, man ir ārkārtīgi liels prieks, ka var jums pastāstīt par to, kas ir noticis kopš pēdējo reizi tikos ar jums, kas ir darīts drošības uzlabošanas jomā aviācijā, jo īpaši konflikta zonās un arī lidojumos virs jūras. Eiro kontrole, atgādināšu jums, ir starp valdību organizācija 41, 41 dalībvalsts no īrijas līdz Armēnijai, no Portugāles līdz Igaunijai Un ir jāsaka, ka arī Ukraina ir Eirokontrolas dalībvalsts. Eirokontrola nav Eiropas eh, Savienības iestāde. Te drīzāk ir runa par augsta līmeņa vienošanos starp Eiropas Savienību un Eiropa kontroli kopš 2013. gada. Saskaņā ar šo vienošanos mēs sadarbojamies ar Eiropas komisiju un citām Eiropas iestādēm, jo īpaši ar EASA vai Eiropas aizsardzības aģentūru, ar kurām mums ir kopīga darba programma. Esam civila militāra organizācija, mēs palīdzam nodrošināt ciešu uh, sadarbību starp civilo un militāro aviāciju vienā gaisa telpā. Mūsu kā Eiropas komisija nozīmē par tīkla pārvaldītāju, un šeit Briselē mēs um, izmantojam centrālu lidojumu kontrolas sistēmu un pārvaldām uh, lidmašīnu plūsmu Eiropā, lai novērstu kavēšanos. Un te ir runa par 30 tūkstošiem lidojumiem dienā. Šī uh, centrālā lidojuma sistēma ir ļoti būtiska, par to runāšu arī vēlāk. Šajā slaidā jūs redzat uh, visus gaisa ceļus. Jo biezākas līnijas šajos divos grafikos, jo lielāks ir lidojuma biežums uh, šajā maršrutā. Notikumi Krimā un Ukrainas uh, austrumos ir noveduši pie diezgan ievēramām izmaiņām uh, šajos maršrutos. Šeit jūs varat redzēt uh, atšķirības uh, divos grafikos. Un šīs atšķirības notika pēc Krīmas un um, Austrum Eiropas notikumiem. Mēs tagad mēģinam šos maršrutus pārbīdīt uz Bulgārijas, Rumānijas un Turcijas gaisa tāpām. Uh, Mēs redzam, ka Ukrainā šī satiksme un, ir, ir pazeminājusies. Arī Moldovā tas pats ir noticis, jo vairs šeit nav tik daudz maršrutu. Šīm valstīm līdz ar to ir ekonomiskas sekas, vai nu pozitīvas vai negatīvas, jo šie maršruti nozīmē ienākumus un uh, šos ienākumus saņem uh, gaisa dispečera organizācijas. Mēs redzam, kas ir noticis pēc eh, tam, kad tika slēgtas Ukrainas gaisa telpa. Mēs esam arī pieredzējuši šādas izmaiņas pēc Kosovas notikumiem 2014. gadā. 15 mm, gadus Kosovas gaisa telpa bija slēgta pēc Balkānu kara, Un tad, kad tika atvērta šī Kosovas gaisa telpa, mēs arī redzējām pielāgošanos, jo atkal parādījās iespēja atvērt vairākus maršrutus. Tas ir tīkla pārvaldnieka darbs, tātad mm, kontrolēt to, kas notiek mierīgos periodos vai arī krīzes vai traucējumu periodos. Te ir runa par traucējumiem tīklā gadījumā, kad lidojumi, lidojumi nevar izmantot īsākos un efektīvākos ceļus, bet vajag aplidot dažādas teritorijas vairāku iemeslu dēļ. Viens no šiem iemesliem ir aviācijas reakcija uz MH17 katastrofu, proti tika slēgta Ukrainas gaisa tāpa. Atbildība par gaisa tāpas vai maršrutu slēgšanu e, gulstas uz konkrēto nāciju, uz valsti, un Ukraina pieņēma lēmumu atstāt šo gaisa telpu atvērtu, un, diemžēl, MH17 gārbojā. Mums, protams, ir no tā jāmācās, mums ir jādomā, kā šo situāciju uzlabot. Tātad valstis izdod, un tagad dažos slaidos tātad pastāstīšu, kāda ir šī pamatinformācija, un pēc tam beigās izstāstīšu, kas ir mainījies. Valstis izdod paziņojumus jeb notam, un šie notam ir pieejami visiem gaisa telpas izmantotājiem. Var redzēt, kuras gaisa telpa ir pieejama, kādi maršruti, kādas lidostas, kādi augstumi ir atvērti vai slēgti. Šī informācija tiek eh, nodrošināta visu laiku visiem gaisa telpas izmantotājiem. Un uh, Tātad tā ir ļoti būtiska uh, gaisa telpas datu bāze, ko izmanto Eirokontrole un kas ir pieejama visiem gaisa telpas izmantotājiem Eiropā. Tāpat uh, te ir runa par arī e, informācijas izplatīšanas datu bāzi, taču informāciju var izplatīt tikai tad, ja tā ir pieejama no atbilstošajām datu bāzēm, un datu bāze savukārt pieder valstīm. Uh, Valstis var izdot instrukcijas un vadlīnijas attiecībā uz gaisa telpu un var arī pastāstīt, kura gaisa telpa viņa teritorijā ir atvērta vai slēgta. Tāpat arī gaisa telpas izmantotājs var informēt par to, uh, kuras gaisa telpas nevajadzētu izmantot, kur nevajadzētu lidot. Un tad uh, Eiropas valstis var izmantot savus nacionālos reģistrus un izlemt neizmantot konkrētu gaisa telpu. Tātad tas būtu pirmais manā stāstījumā. Otrais ir aviolīnijas, jo arī aviolīnijām ir savas pildveras un lēmumu pieņemšanas iespējas. Jebkura aviolīnija var izvēlēties neizmantot konkrētu gaisa telpu, pat tad, ja konkrētā valsts to ir pasludinājusi kā atvērtu. Uh, Un, proti, to var, te var ņemt vērā dažādus kritērijus, nu, gaisā, atrašanās laiks, degvielas izmantošana, laika apstākļi, izmaksas, kapacitātes ierobežojumi, tad, tad vai var nosēsties laikā, tad ierašanās laiks gala mērķī. Un eh, galvenokārt, protams, galvenais kritērijs ir drošība. Uh, Tātad lielais jautājums ir šāds, kā tad valsts vai arī aviolīnija pieņem lēmumu, kā tiek izvērtēts risks vai drīkst lidot konkrētā teritorijā. Un eh, tagad stāstīšu par to, kas ir noticis pēc MH17. Mēs saprotam, ka mm, nav uh, vienkārši šī situācija un ir pieļautas kļūdas. Mm, tika izveidota IKO grupa pagājuši, kad uh, lai izskatītu šo problēmu. Un eh, tika runāts par to, ko valstis un aviolīnijas varētu darīt, mm, domājot par eh, konflikta zonu pārlidošanu un kāda informācija tiek eh, nodrošināta. Saskaņā arī kā noteikumiem katrai valstī vajag sagatavot riska izvērtēšanu jeb drošības riska izvērtējumu, un tas attiecas uz visiem riskiem, kas ir sastopami konkrētajā teritorijā. Beigās ir jāizdara secinājumi, vai ir droši izmantot šo gaisa tāpu. Valstis un IKO grupa to uh, izpētīja, tātad valstis nedalās ar šiem izvērtējumiem. Ja būtu šāda dalīšanās ar izvērtējumiem, tad arī citām valstīm būtu pieejama uh, uh, visa pamatinformācija, ne tikai šis notēm, ja paziņojums. Tātad mēs redzētu, kas ir šī lēmuma pamatā. Tātad uh, būtu pieejams pamatdokuments, kas noved pie paziņojuma. IKO darba grupa secināja, ka būtu labi, ja dalību valstīm liktu uh, Uh, dalīties ar riska izvērtējumu par savu teritoriju. Tas tika apspriests augsta līmeņa drošības konferencē IKO Montreālā, Montreālā uh, februārī. Un secinājumi tika iesniegti IKO padomei, kas secināja, ka tieši šādā veidā arī vajadzētu rīkoties. Uh, tika sagatavotas formālas rekomendācijas par to, ka valstīm vajadzētu dalīties ar saviem riska izvērtējumiem. Taču, diemžēl, šāda pienākuma valstīm vēl nav. Nav šis riska izvērtējums par savu teritoriju jāiesniedz citām valstīm, un te parādās vājais posms Eh, mēs jūtam arī zināmu spiedienu par to, ka ir jāiesniedz dati, jo tas eh, palīdz gāztāpas izmantotājiem redzēt vairāk detaļu. Te nav runa tikai par izmantotājiem, te ir runa arī par citām valstīm, kas izskata citu valstu riska izvērtējumus. Un tad tās var paskatīties, vai tās nonāktu pie tādiem pašiem secinājumiem kā konkrētā valsts, vai varbūt tomēr pie citiem secinājumiem mēs redzam, ka ir sākušās diskusijas balstoties uz drošības risku izvērtējumiem starp valstīm, kāpēc šīs valstis nonāk pie atšķirīgiem secinājumiem un kāda veida informācija tieši tiek nodrošināta. Pagājuši, kad mēs redzējām vienu labu piemēru, mums bija zināmas bažas, vai varētu ielidot un izlidot no Telavivas lidostas, jo Hamas bumbas uh, Eh, tika mestas eh, uz teritoriju, kas atrodas ļoti tuvu Telavivas lidostai, un Amerikas aviolīnijas eh, nolēma nelidot uz Telavivu. Izrēla tad nolēma mm, dalīties ar savu risku izvērtējumu, un balstoties uz šo risku izvērtējumu, EFA un EASA mainīja savu lēmumu, jo tām tagad bija pieejams daudz vairāk informācijas, jo konkrētā valsts bija uh, nodrošinājusi savu riska izvērtējumu citām valstīm. Tātad Eirokontrole aicina, lai valstis dalītos ar riska izvērtējumiem, un lai šie riska izvērtējumi netiktu nodoti ne tikai valstīm, bet arī Eirokontrolē, jeb tīkla menedžeriem. Šādā veidā mēs varam šos datus nodot visiem tiešsaistē, nodot gan valstīm, gan gaistāpas izmantotājiem, kā to nesen ieteica IKO. Eirokontrola ir tīkla pārvaldnieks 41 valstī Eiropā, un tā ir mm, ieviesusi e, publisku un aizsargātu operāciju portālu. Šeit mēs redzam, kuri maršruti tiek slēgti, un mēs arī e, aic, e, sekojam līdzi tam, lai lidojumi neizmantotu slēgtus maršrutus. Mēs tāpat arī e, nosakām teritoriju, mums ir riska pārvaldības zona, kur mēs uh, Eh, ieliekam informāciju par eh, gaisa tāpu slēgšanu, notēm, ja paziņojums no valstīm, kur tiek aicināts aviolīnijām izvairīties no konkrētām teritorijām. Tāpat arī mēs eh, publicējam vēstules no IKO un arī riska izvērtējumus, ja konkrētās valstis ar tiem vēlas dalīties. Šajā slaidā Mēs redzam, kāda ir riski pašlaik pastāv Eiropā. Šī situācija nav statiska, tā nepārtraukti tiek aktualizēta un tā visu laiku mainās. Šīs portāls darbojas visu laiku tieši saistē un to izmanto aviācijas profesionāļi, gaistāps izmantotāji un valstis, eh, kurām ir tam piekļuve. Tātad mēs varam darboties kā Eiropas fokus punkts un mēs varam arī nodrošināt šo riska izvērtējumu izplatīšanu, bet mums tie vispirms ir jāsaņem no valstīm. IKO ir sākusi pirmos soļus, lai veidotu arhīvu par um, konfliktzonām visā valstī, un tiek uh, izmantoti augsta līmeņa drošības konferences secinājumi. Līdz šim uh, vēl ar vienu informācija netiek apkopota, un uh, Eh, šis portāls ir atkarīgs no eh, valsts iesniegtās informācijas. Mēs sadarbojamies arī KO Monreālā, mēs eh, nodrošinam datu apmaiņu un to, lai visa informācija visiem būtu pieejama. Taču šeit ir runa par brīvprātību valstīs, un šķiet, ka Eiropa šeit ir mazliet priekšā IKO. Un IKO arī tagad nāk lejā rekomendācijām visai valstī dalīties ar šo informāciju. Uh, mēs varētu palīdzēt IKO, lai uh, šie riska izvērtējumi tiktu nodrošināti visiem visā pasaulē. Šajā portālā mēs arī pievienojam informāciju par uh, Tātad informāciju, ka iesniedz valstis, Uh, ne tikai par savu teritoriju, bet par citu valstu teritorijām. Tātad ir gadījumi, kad konkrētā valsts nepavisam nevēlas dalīties ar informāciju, vai mums ir valstis, kur ir uh, dažādas uh, teritorijas, kas saka, ka tātad ka katra, katra teritorija apgalvo, ka tā ir īstā valsts, un katrai šai iestādē ir tiesības sniegt informāciju. Un uh, šeit rodas problēma, jo informācija var atšķirties. Tieši tāpēc būtu svarīgi paskatīties arī uz trešajiem avotiem, nevis uh, tikai uz to, uh, ko publicē konkrētā valsts, un uh, mēģināt noskaidrot, kas tad īsti ir oficiālais valsts pārstāvis. Tas jo īpaši ir būtiski konflikta situācijās. Tātad te ir runa par citas valsts iesniegto informāciju par citas valsts teritoriju, un uh, Šeit ne obligāti informācijā ir jāatklāj avots, no kurienes informācija nāk. Tie ir vienkārši jānorāda, ka valsts sniedz informāciju par situāciju citā valstī. Tas mums ir palīdzējis uzsākt diskusijas, kāpēc e, kāda valsts sniedz savu informāciju par drošības situāciju citā valstī, kamēr šī cita valsts vispār neizskata drošību. Tikai Šādā veidā, um, piekļūstot informācijai un nodrošinot diskusijas, mēs varam iegūt kopēju ieskatu par drošību konkrētajā teritorijā. Tātad šeit arī ir būtiski iesniegt ne tikai paziņojumus, bet arī riska izvērtējumu un sīkāku informāciju par to, kas notiek valstī. Ir kontrolē mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks, lai pasažieri būtu pārliecināti, ka aviolīnijām ir piekļuve visai informācijai, un lai nebūtu tā, ka mēs eh, paļaujamies eh, tikai uz vienas valsts sniegto informāciju par savu karogu teritoriju. Katras aviolīnijas pasažieriem, un šeit, protams, ir runa par Eiropas aviolīnijām un par Eiropas pasažieriem, bet arī par citiem pasažieriem, kas viesojas Eiropā, tad, tad visām šīm aviolīnijām vajadzētu būt uh, piekļuvēji eh, visa veida informācijai. Tieši tāpēc Eirokontrola aicina Eiropas parlamentu nodrošināt, lai mēs, kā šī ziņojuma sagatavotājs un arī organizācija, kas darbojas kā informācijas izplatītāja un riska izvērtējuma izplatītāja Eiropas līmenī, tātad visā šajās 41 dalībvalstī, valstī, un mēs apkopējam arī informāciju par citām valstīm, uz kurām pasažieri lido, ka mēs varētu būt kontaktpunkts IKO globālajai datubāzei. Un, protams, šai globālajai datubāzei arī ir jādarbojas tiešsaistē 24 stundas diennaktī. Mēs gribētu, lai dalībvalstis dalās ar saviem riski izvērtējumiem un iesniedz eh, tīkla pārvaldniekam vajadzīgo informāciju. Mēs uzskatām, ka Eiropa varētu būt uh, uh, piemērs, un IKO galu galā varētu veiksmīgi darboties. Tagad uh, no krīzes scenārijiem un riskas izvērtējumiem pievērsīšos uh, intensīvākas sadarbības jautājumiem virs jūras. Pēdējo mēnešu laikā mums bija novērojumi par to, ka notiek uh, Eh, izmeklēšanas lidojumi virs jūrām, un te, protams, tika iesaistītas gan valstis, gan arī parlaments. Krievija, man ir jāsaka, nav Eirokontrols 41 dalību valsts sastāvā, un pēc Kri Ukrainas notikumiem, tā kā Krīma bija uh, eh, Eirokontrolē, mēs esam iesaldējuši visus mūsu kontaktus ar Krieviju. Pirms Krīmas un Ukrainas notikumiem bijām uzsākuši diezgan plašu profesionālu sadarbību ar Krieviju. Pēc lūgumiem no Eiropas Savienības dalību valstu puses un Eirokontrolas valstu puses mēs sasaucām tikšanos ar visām Eirokontrolas dalību valstīm un iesaistījām arī militāristus no Eirokontrolas valstīm un arī no Krievijas, lai apspriestos, kā varētu uzlabot drošību virs jūras. Šī bija tehniska darba grupa, kur bija daudz dalībnieku, tā skaitā arī Krievija. Mēs apspriedām pašreizējo situāciju un mēs spriedām par to, vai mēs varētu sagatavot rekomendācijas IKO procedūrām un to uzlabošanai. Mēs zinām, ka pašreizējie IKO nosacījumi attiecībā uz jūru uh, tika gatavota 60. gados, un tad, protams, bija daudz mazāk komerc lidojumu virs jūras. Tas nozīmē, ka situācija ir mainījusies, un tagad uh, vajadzētu nodrošināt intensīvāku sadarbību attiecībā uz izmeklēšanas lidojumiem un to, ko vajadzētu darīt, ņemot vērā pašreizējos komerc lidojumus. Darba grupa nāca klajā ar vairākiem secinājumiem un idejām, uh, Um, tāpat arī rekomendācijām IKO. Tika organizēta arī otra darba grupas sanāksme aprīlī kopā ar IKO Parīzē. Un uh, šeit tika panākts progress, lai varētu sagatavot secinājumus. Mēs secinājām, ka drošību var uzlabot, ja notiek uh, dalīšanās ar lidojumu plāniem. Tātad, ja mēs zinām, ka šāds lidojums notiek, tad mēs varam uh, iekļaut šo lidojumu satiksmes ainā un tātad salikt to kopā ar komētas lidojumiem. Dispečeri tātad zina, ka šis lidojums notiek. Tātad vai te ir runa par sadarbības lidojumu vai arī par eh, tad to, ka šis, eh, šī lidmašīna vēlas sadarboties, tad mēs redzam, ka šis lidojums tātad tiek veikts. Krievija, atklāt sakot, to atbalstīja un piekrita, ka uh, Uh, šādiem izmeklēšanas lidojumiem viņi iesniegs uh, savus lidojumu plānus. Pašlaik mēs sadarbojamies tehniskā līmenī, lai mēs saņemtu šos lidojumu plānus, lai adreses būtu pareizes un lai lidojumu plāni un maršruti tiktu nodoti atbilstošiem gaisa satiksmes dispečēru punktiem, lai viņi zinātu, ka šāds lidojums notiek. Lidojuma laikā notiek norādīts laiks, eh, augstums un uh, konkrētais lidaprāts. Pēc tam arī tiek paplašinātas identifikācijas iespējas uh, un pēc tam arī notiek sadarbība ar dispečeriem. Mēs uzskatām, ka tas ir tāds svarīgs sākums. Uh, Mm, Krievijas piekrišana dalīties ar šo informāciju, kā arī papildu priekšlikumi, e, kas e, tika paustī kā darba grupā, ir ļoti būtiski instrumenti, lai varētu aktualizēt pašreizējos IKO nosacījumus, lai varētu nodrošināt, ka, ja notiek šādi izmeklējumi lidojumi, e, tad nākotnē mēs varētu ievērojami uzlabot drošības situāciju incidentiem, negadījumiem nevajadzētu notikt, un mēs visi pie tā strādājam. Bet, ja nu gadījumā neskatoties uz mūsu pūliņiem, tas notiek, mūsu uzdevums ir ļoti ātri reaģēt un uzlabot šo sistēmu, uh, lai uzlabotu drošību pasažieriem nākotnē. Domāju, ka civilās un militārās puses koordinācija ir ļoti būtiska attiecībā uz lidojumiem, riska izvērtējumiem virs konflikta zonām, kā arī uh, civilā militārā sadarbība attiecībā uz izmeklējiem lidojumiem virs jūras. Es gribētu arī norādīt, ka Eira kontrole ir apņēmusies darīt visu, kas ir tās spēkos, lai palīdzētu Eiropas parlamentam un sabiedrībai uh, uzlabot drošību eh, debesīs. Paldies, Brendera kungs! Bet tev man ir problēma, jo mums ir palicis ļoti maz laika. Gribētu labprāt zināt, kurš no nu, jums gribētu uzdot konkrētu jautājumu. Džekija Foster un Pēters Van Dālens. Klēra tur un Gerezina Maisnere. Labi. Tad lūdzu nerunāj tikko par divām minūtēm, lai mēs varētu arī uzklausīt atbildi un vai mēs varētu saņemt arī jūsu runu, brīnišķīgi, tad eh, varat atsūtīt mums to ar slaidiem, tad mēs varēsim arī detalizēt to visu. Labi, tagad vārds Čekijā Fosterē uz divām minūtēm. Jā, gribēju pateikt paldies. Brenna kungam par to, ka viņš eh, atnācis uz pie mūsu mūsu komiteju un uh, ir uh, ļoti labi, ka mēs dzirdējam, ka arī IKAO kopējas redzēt ar jums mēģinās labot situāciju. Un uh, Eirokontrola un uh, dalībvalstu aeronavigācijas uh, drošības iestādes sadarbojas, mums domāju, ka mums nevajadzētu piedzīvot to, ka atkārtotos uh, katastrofa ne tikai Eiropas debesīs, bet arī citur pasaulē. Lies paldies, tagad vārds Pēteram Van Dālenam. Lies paldies, priekšsēdētāji. Jā. Yeah. Priekšsēdētāji. Šodien es dzirdēju, ka Brenner kungs ļoti slavējuši izteicās par IKO iniciatīvu, ka tur ir mājaslapa, kur var iespējas apmainīties informācijas starp valstīm, un uh, riska novērtējums tādā veidā var tikt uzlabots, un no tā daudz kas tiek gaidīts. Brenner kungs nav pirmais, kurš uh, tik uh, atzinīgi izsakās par šiem iespējām. Esmu dzirdējis arī citus referents, bet pats ļoti skeptiski vērtēju šo pieeju diviem uzdēļ. Pieņemsim, ka 1. jūlijā 2017. gadā, 14. gadā, dažas uh, dienas pirms uzbrukuma MH17 būtu šāda datu bāze, vai tad situācija būtu savādāka? Vai tad datu bāzē būtu rakstīts ka Ukraina ir aizslēgusi gaisa telpu, un tad mums Jā, kā tad bija Luhanzē, bija cita informācija nekā British Airways un KLM. Tad kaut arī ir šāda IKO datu bāze, uh, Es vienkārši nevaru atbalstīt eh, Brennera kunga optimismu par šo datu bāzi. Tas nebija sevišķi pārliecinoši, ko teica Brenner kungs. Ja šāda datu bāze būtu bijusi, vai eh, tad ševa kamera tur būtu lidojusi pāri? Gribētu dzirdēt Brenner kunga viedokli. Otrakārt, prezentācijas sākumā Jūs pieminējāt Krimu, to redzēju arī uz kartes. Un uh, ko tad Eirokontrola dara ar Krimu tagad? Vai tas kaut kādā veidā šī teritorija tiek uh, prezentēta vai pie tā strādā? Pēdējais jautājums. Kādas riska teritorijas Eirokontrola saskata ārpus Eiropas? Tagad notiek lidojumi arī pāri Sīrijai, bet arī Āfrikā ir vesela virkni konfliktu Lībija ir konflikta zona, tur ir desmit tūkstoši eh, raķetes, kas ir kā kaut kur ir pazudušas, neviens nezin, kur tās ir, vai no Kadafija laikiem, kā tas izskatās ar šiem teritorijiem, kāda riska, kādas riska teritorijas tur pastāv. Jā, paldies, tagad eh, Krūkundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Brenera kungam. Tas patiešām bija interesanti uzklausīt uh, to, kas noticis pēdējā mēneša laikā. Jūs runājāt par eh, drošības riska vērtējumu, kas tiek sagatavoti un cik tie ir pieejami tām valstīm, kas eh, sadarbojas, kuram vajadzētu sadarboties. Vai tur noteikti standarti vai kritēriji? Kurš tos nosaka? Kurš tos? Kurš atbalsta izmeklētājus? Vai tur ir standarta kritēriju koordinācija? Jūs runājāt par eh, riska vērtējuma dalīšanu darīšana šajā informācijā. Un uh, informācijas dalīšanās ar Krieviju šķiet, ka tur ir sasniegts zināms progress. Vai šādi plāni nesen ir uh, pieņemti, apstiprināti? Jā, paldies tagad Gazīna Maisnera. Paldies priekšē. Tātad, un arī paldies Brīna kungam no manas puses. Man jautājums būs pavisam īsi. Pirmais jautājums, jūs teicāt, ka aviolīnija arī var pieņemt lēmumu, vai tā lidos pa šo koridoru vai nē, kaut arī valsts to nav teikusi, ka tas ir brīvs. Tas jau nav pilots viens pats, kas pieņem lēmumu. Tā ir aviokompānija. Otrais jautājums, ko teica Klūnas kundze par riska vērtējumu. Arī mans jautājums ir tāds pats, proti, vai tur ir noteikti standarti Un tad, raugoties nākotnē, cik lielā mērā mēs būtu vēl drošāk, ja mums būtu kopīgās Eiropas debesis. Man arī viens jautājums. Viss ļoti labi un jauki, ja tas viss tiks īstenots. Bet mēs esam dzirdējuši, ka Vācijas valdība jau bija pirms tam informēta, ka nav droši runā, uh, lidot pāri šim reģionam, Ukrainai. Un šo informāciju tā nedeva tālāk ne citām aviokompanijām, eh, ne citām valstīm. Kā šādā situācija rīkoties? Vai to var pieņemt, vai tas nebūtu bijis pienākums sniegt šo informāciju? Vai valdība vai nauga, kāda virziena politiski tā ir, eh, vai tā vienkārši to var noklusēt? Nu, kā tagad eh, rīkoties šo situāciju, un nu tas reiz ir noticis? Tagad jums vārds atbildē. Herzlichen Dank. Sirsnieks, paldies. par jautājumiem, ko uzdevāt. Es eh, sākušu ar to, vai datubāze palīdzēs un vai mēs pieredzēsim, vai mēs varēsim nodrošināt to, lai tādas katastrofas kā NK17 vairs nenotiek. Aicinājumi valstīm dalīties ar informāciju jau ir liels solis, jo agrāk šādu rekomendāciju un aicinājumu valstīm vispār nebija. Neviens valstīm nelūdza sniegt šādu informāciju. Var, protams, jautāt, vai iedarbīgāk nebūtu, ja Eiropā vai arī citur pastāvētu ne tikai rekomendācijas, bet uh, kaut kādi pienākumi dalīties ar informāciju. To IKO ir grūti izdarīt. Bet, protams, par to var apspriesties, ja ir šāda vēlme. Eiro kontrolē esam panākuši labus rezultātus. Esam sākuši runāt par šo tematu. Vispirms lūdzam brīvprātīgu līdzdalību, un pēc tam mēs redzam, vai pastāv šī vēlme dalīties ar informāciju, vai uh, vienkārši tas ir lūgums, kas tiek izdarīts, un pēc tam neviens to nepilda. Pašlaik ir pārāk arī teikt, kā tas viss mm, izskatīsies. Mēs nezinām, kā valstis reaģēs uz šo ļoti spēcīgo rekomendāciju no IKAU puses. Rezultātus mēs redzēsim pēc kādiem sešiem mēnešiem. Protams, mums ir jādod eh, iespēja valstīm reaģēt uz šo rekomendāciju, vajadzētu sākt no iekšienes būvēt šo sistēmu, lai mums būtu pieejami dati. Šādi procesi agrāk pagātnē nebija iespējami. Situācija tagad ir atšķirīga. Starp valstīm arī ir bijušas diskusijas. Dažas valstis saka, ka to gaisa tāpa ir droša, un citas valstis tad saka, rekomendē savām aviolīnijām nelidot uz šo valstu gaisa tāpu. Protams, tad valsts, kas ir paziņojusi, ka tās gāzstāpe ir droša, e, šādā gadījumā sūdzas, saka, kā tad jūs atklājāt, ka šeit nav drošības. Bet e, pēc tam, balstoties uz informāciju, valstis satikās, salīdzināja savu informāciju un nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, kur netika skaidri norādīts, ka ir droši lidot šajā valstī. Es domāju, ka šādā veidā mēs varēsim uh, Uh, izmantot šīs rekomendācijas un uh, varēsim nodrošināt labāku sistēmu. Pēc tam varbūt es varēšu jums arī pateikt, vai ir vajadzīgs vairāk informācijas. Standarti uh, riski izvērtējumiem tiek norādīti kā IKO, un īsnībā tas ir pienākums. Ja tiek uh, gatavot riska novērtējumi un valstīm ir pienākums to darīt, tad procedūra ir jāievēro. Šeit nav šaubu par to, ka tie ir salīdzināmi, taču problēmas bija tādas, ka riska izvērtējuma rezultāti netika nodoti citiem, neviens nevarēja ar tiem iepazīties, un līdz ar to tos bija grūti salīdzināt un izvērtēt situāciju. Taču Uh, pastāv skaidras vadlīnijas no IKO, kā gatavot riski izvērtējumus, un pēc tam tā tad uh, tie ir jāievēro. Par, par lidojumu plāniem. Uh, Eh, Krievija ir apņēmusies augstā līmenī nodot šos lidojumu plānus. Mēs redzējām, ka pagājušajā nedēļā šie lidojumu plāni tika iesniegti, viss bija pareizi, un mēs tos tālāk arī izplatījām. Šķiet, ka dialogs ir pietiekami labs šajā sakarībā. Uh, mēs tad neredzam, ka nav vēlēšanās dalīties ar lidojumu plāniem, tad situācija būtu pilnīgi atšķirīga. Šeit tātad informācija ir pozitīva, un tagad ir jautājums par to, kā tehniskā līmenī mēs varētu adresēt šos lidojumu plānus tā, lai šos lidojumu plānus var redzēt visas or organizācijas. Ja jūs paskatīsieties uz manu uh, slaidu, tad apkārt mums ir daudz slēgtu gaisa tāpu, tāpēc uh, Um, uz Eiropu ir daudz grūtāk lidot nekā agrāk. Tātad Sīrija, Lībija, tās ir slēgtas gaisa telpas. Īsnībā ir ļoti maz gaisa telpa, kur vēl var lidot. Salīdzinājumā ar mm, pagātni pirms desmit gadiem mūsu gaisa telpa pieejamība komerc lidojumiem un pasažieru lidojumiem ir daudz zemāka. Un, protams, uh, uh, satiksme ir pieaugusi, tāpēc šie mazie kanāli, par kuriem es runāju, Bulgārija, Rumānija un Turcija, šīs koridors ir ļoti pārpildīts. Ja rastos kaut kādi traucējumi tehniskā ziņā vai citādi, mēs atrastos ļoti smagā situācijā. Mēs nevaram izmantot vairs um, agrāk izmantotās gaisa telpas. Jautājums, kurš pieņem lēmumu? Ja valsts skaidri nosaka, ka viņu reģistrētie gaisa transporta līdzekļi nedrīkst lidot konkrētā gaisa telpā ārpus viņa teritorijas, tad šādā gadījumā aviolīnijai un pilotam šis lēmums ir jāņem vērā. Ja uh, valsts sniedz tikai rekomendāciju un aviolīnija saka skaidrs, ka nē, mēs nelidosim, tad pilotam tas ir jāievēro. Ja aviolīnija saka, ka mēs ievērojam rekomendācijas no valsts, bet ir jāievieš daži drošības pasākumi, uh, tad pilots var izlemt, ka viņš nevēlas uzņemties šo risku. Bet, protams, viņš nevar uh, izmainīt aviolīnijas vai valsts lēmumu, teiksim, lidot tur, kur valsts neiesaka lidot. Bet, protams, papildu drošības pasākumi ir iespējami. Pilots ir pēdējais, kas pieņem lēmumu. Vienotā Eiropas gaisa telpa, vai tā palīdz? Jā, domāju, ka uh, tā palīdz, jo šādā veidā mēs pārvaram sadrumstalotību. Mēs varam dalīties ar informāciju dažādos līmeņos. Šis eh, vienotā gaisa telpa ir eh, arī tīkla pārvaldnieka mm, dzimšanas brīdis, tātad jūs mums devāt iespēju izmantot šādu instrumentu, darboties šajā vienotajā telpā. Es domāju, ka šīs instruments ir labs un mēs to varēsim uzlabot. Tad tā darbība nākotnē būs uh, daudz uh, veiksmīgāka. Pirms 30 gadiem mums šāda instrumenta nebija, taču ņemot vērā pašreizējo satiksmes līmeni un uh, um, intensitāti, mums šādus instrumentus vajag attīstīt tālāk, jo tas nāk par labu drošībai un arī ļauj tikt galā ar kapacitāti. Priekšādā tā ceru, ka atbildēju uz visu, visiem jautājumiem. Nē, nē, uz manu jautājumu jūs neatbildējāt. Vācija bija informēta. Es gribēju dzirdēt viņa reakciju, nevis uh, reakciju no avīzēm. Savā runā es teicu, ka nevajadzētu būt tā kā pagātnē, ka valsts informē tikai savas aviolīnijas. Galu galā šeit vairs nav runa par karogu valstīm, te ir runa par vienotu Eiropu un vienotu informācijas plūsmu. Es nevaru komentēt par to, vai Vācijai bija informācija, kas nebija mūsu rīcībā, tās būtu tikai tādi, tādi pieņēmumi. Saskaņā ar jauno koncepciju ir skaidrs, ka uh, tiek izteikti aicinājumi trešajām valstīm dalīties ar informāciju šādos portālos, taču valstī nav jāatklāj savas informācijas avots, jo visticamāk valstis to nevēlēsies darīt. Taču, ja šai valstī šāda informācija ir, tad eh, valsts tiek aicināta ar to dalīties. Uh, jo tad šo informāciju var izmantot citas valstis un citas aviolīnijas. Ir arī labs piemērs, kur dažas valstis Eiropā ir nākušas klajā ar šādu informāciju un ir teikušas, ka mūsuprāt nav droši lidot uz konkrētām teritorijām. Un, protams, um, arī šeit avoti netika atklāti. Mēs neiebilstam, jo tas mums dod pamatu sākt diskusijas ar konkrēto valsti. Esam redzējuši reakciju no valstīm, un tas mums ir ļāvis uzlabot vispārējo drošības situāciju. Jā, paldies par uzstāšanos, man rūk atbildēt uz visiem jautājumiem, un tad mēs varam sākt uh, koordinālu sanāksmu aiz slēgtām durvīm par atsauksmēm par trialogiem. <laughs> okay, danke. Okay.